Godātie kolēģi, saka priekšsādātāji, gribētu sākt sanāksmi. Esam nonākuši pie desmitā darba kārtības punkta. Un lūk, viedokļu apmaiņa ar Maiklu Šnaideru. Viņš ir sagatavojis atzinumu reģionu komitejai par kohēzijas politikas nākotne. Mums bija paredzēta tātad šī viedokļa apmaiņa. Tāpēc, ka visa šī reģiona komiteja tātad varētu būt klāt. Varētu uzklausīt, kas tad ir sakams arī reģionu komitejai par šo kohēzijas politiku. Un tāpēc bez tālākas vilcināšanās Maikal došu jums vārdu. Lielas paldies, Hībneris kundze, dāmas un kungi. Vispirmkārtām es eh, gribētu sirsnīgi pateikties par ielūgumu, Šī nebūtu nav pirmā reize, kad eh, esmu piedalījies šīs komitejas eh, sanāksmēs par kohēzijas politiku. Es gribētu teikt, ka reģionu komitejas eh, referenti ļoti labprāt ierodas pie jums, lai ar jums diskutētu. Mēs uzskatām, ka šādas tikšanās ir ļoti vērtīgas. Ja mēs varam arī um, uzklausīt jūsu viedokli un konsultēties ar jums, tad es uzskatu, ka abas puses šajā situācijā ir ieguvējis. Reģionu komitejā mēs esam izstrādājuši tā saucamo uh, perspektīvo situācijas izklāstu. Te ir runa par uh, komisijas aicinājumu pagājuši, kad reģionu komiteja izteikties par kohēzijas politiku, sagatavot šādu uh, atzinumu līdz pat uh, šī gada aprīlim. To arī mēs izdarījām. 15. aprīlī šis atzinums tika pieņemts. Es ar prieku varu jums pavēstīt, ka par šo atzinumu nobalsoja pilnīgi visi, tika pieņemta ar vienprātīgu vairākumu. Tas, eh, es, es domāju, norāda uz eh, to, ka visi arī patiešām priecājās par šo atzinumu. Šis atzinums ir visnotaļ saskaņots. Un, ja tas tāds nebūtu, tad diez vai visi par to būtu nobalsojuši par. Uh, Jebkurā gadījumā mēs esam eh, viena no Eiropas inst eh, Savienības institūcijām, kas ir sagatavojuši atzinumu par turpmāko kohēzijas politiku Eiropas Savienībā. Dāmas un kungi, es nevēlētos šeit jums sniegt tehnokrātisku prezentāciju. Tas, kas eh, grib iedzināties detaļās, tas var mierīgi izlasīt šo atzinumu. Es vienkārši pastāstīšu tādus galvenos punktus, galvenos izteikumus, došu secinājumus un pastāstīšu, kādas bija uh, Um, aktuālākās diskusijas. Pats svarīgākais punkts, ko mēs iekļāvām šajā atzinumā attiecībā uz kohēzijas politiku, ir šāds. Mēs uh, vēlamies turpināt arī nākotnē stipru un ilgspējīgu kohēzijas politiku. Mēs vēlamies redzēt tādu kohēzijas politiku, kurai būtu piedāvājumi visiem reģionāliem un uh, vietējiem spēlētājiem. Mēs esam pārliecināti, ka kohēzijas politika ir vienīgā no Eiropas Savienības politikām, kas ir visiem pilsoņiem saprotama un cauredzama. Visā Eiropā tā tiek uztvērta pozitīvi. Tā ir iespēja piedalīties ekonomikas un sociālajos procesos Eiropā un tos iekustināt. Tieši tāpēc mēs jau šodien vēlamies teikt, ka nākotnē liela daļa no Eiropas Savienības budžeta līdzekļiem eh, vajadzētu, vajadzētu tos paredzēt eh, sociālajiem un ekonomiskiem pasākumiem reģionālajās un vietējās pašvaldībās visā Eiropas Savienībā. Mēs esam diskutējuši kopā ar visām iesaistītajām pusēm. Mēs m, mm, esam tāpēc izveidojuši šo galveno prioritāti. Uh, Tagad, dāmas un kunga, parunāsim par izaicinājumiem. Mēs piekrītām komisijas viedoklim, ka skatoties uz um, ekonomisko, sociālo un uh, teritoriālo kopsakarību, galvenokārt mums ir jādomā par klimata pārmaiņām, enerģijas nodrošināšanu, demogrāfijas attīstību un globalizāciju. Ja mēs domājam par kohēzijas politiku, tad mēs ar pārliecību varam teikt, ka šie jaunie izaicinājumi ir izaicinājumi arī kohēzijas politikai. Ir jāatcerās, ka šīs jaunās problēmas, šie jaunie izaicinājumi e, rada arvien lielākas atšķirības sociālā un ekonomiskā ziņā Eiropas Savienībā. Eiropas kohēzijas politika tādējādi var dot ieguldījumu šo problēmu pārvarēšanā. Tā var to darīt, ja tā uh, pastiprina reģionu konkurētspēju un pievilcīgumu. Šajos jaunajos izaicinājumos mēs tomēr nesaskatām nekādu vajadzību pēc pilnīgi jauniem struktūra instrumentiem vai to, ka vajadzētu formulēt kaut kādus jaunus mērķus kohēzijas politikai. Dāmas un kungi, mēs savā atzinumā pasvītrojam arī to, un tagad es runāšu tieši par ekonomikas un finanšu krīzi, kas ilgs jau vairāk pusotru gadu, mēs pasītrojam, ka Eiropas kohēzijas politika var dot ievērumu ieguldījumu sociālās vienlīdzības veicināšanā, kā arī sociālo atšķirību izskaušanā. Tieši ņemot vērā krīzi, sociālās kohēzijas politiskajai struktūrai ir jābūt saistītai ar reģioniem. Un arī pēc 2013. gada to nevajadzētu atstāt novārtā. Eiropas sociālais fonds, ESF, šīs stratēģijas īstenošanai un šo mērķu noteikšanai ir arī nākotnē pats piemērotākais instruments. To vajadzētu saglabāt kohēzijas politikas ietveros, un arī turpmāk vajadzētu nodrošināt integrētu pieju visiem šiem struktūra fondiem visos Eiropas Savienības reģionos. Savā atzinumā mēs arī paužām savu um, galveno pārliecību par um, Eiropas struktūra fondiem, proti, ka tie ir ļoti svarīgs instruments. Mēs uzskatām, ka tas ir svarīgākais instruments, lai dotu pilnīgi visiem reģioniem iespēju nodrošināt savu endogoeno attīstības potenciālu, tā lai varētu pilnībā izmantot uh, visus labklājības standartus pilnīgi visi iedzīvotāji. Hībners kundze kā komisāre arī to bija izvirzījusi par vienu no savām prioritātēm. Principā katrā reģionā var atrast izaugsmes un attīstības potenciālu, ko vajag tikai atklāt un pēc tam veicināt un attīstīt. Vajadzētu to ņemt vērā, tad, kad tiek domāts par uh, kohēzijas politikas saistību ar struktūru fondiem. Šeit nav runa par labdarības politiku. Šeit eh, nav runa par to, ka mēs eh, dodam lūdzējiem to, ko viņi grib. Šeit ir runa par investīcijām potenciālos uh, attīstības virzienos, tā lai mēs varētu sniegt iespējas šiem spēlētājiem konkrētajā vietā turpmāk veicināt savu attīstību pašiem. Mums ir jāatcerās arī par Federico Barkas ziņojumu. Tur bija runa par nosacītību un elastīgumu. Ja mēs pastāmies uz uh, reģionālu potenciālu, tad mums vajadzētu pēc iespējas vairāk nodrošināt elastīkumu un brīvību, lai reģioni varētu kopīgi realizēt Eiropas mērķus. Tas nozīmē, ka ir jābūt līdzvērtīgam izvērtētam mērķim. Tad, tad ir nosacītība, ir atkarība no Eiropas, un tajā pašā laikā ir jānodrošina arī brīvība un elastīgums uz vietas eh, šo projektu realizēšanai. Tāpat arī ir jāatcerās par subsidiritātes principu. Savā atzinumā no, mēs to ļoti skaidri paužam. Mēs norādām uz subsidiritātes principa nozīmi daudz līmeņu pārvaldībā. Dāmas un kungi, tagad mūsu secinājumi par turpmāko kohēzijas politiku. Tos ievadā konkrēti principi, šeit pieminēšu tikai galvenos vārdus. Daži no šiem principiem arī nākotnē ir uh, kohēzijas politikas vēršana uz uh, visā Eiropā piemērojumiem mērķiem. Ja mēs renacionalizētu šos mērķus, tad mēs tos tikai sadalītu. Mums ir jākoncentrējas uz vājākajiem reģioniem, tajā pašā laikā mums ir uh, jānodrošina līdzvērtības starp visiem reģioniem. Mums ir jāatcerās arī par mm, kohēzijas politikas decentralizāciju. Ja runa par instrumentiem, tad mēs uzskatām, ka ir jāizmanto šie paši fondi. Mēs uzskatām, ka nākotnē tos vajadzētu uzlabot. Mums ir jānorāda uz aktuālu problēmu, kāda ir sastopama manā reģionā, bet iespējams arī citā reģionā. Es nāku no Saksijas Anhalta, Vācijas austrumos, un jau iepriekšējā periodā mēs uh, um, uzsākām vairākus projektus attiecībā uz fondiem. Hīneris kundze noteikti par to atcerās. Un šajā periodā mēs izmantojām šos līdzekļus. Un tagad mums ir problēmas ar Eiropas revīzijas palātu. Eiropas revīzijas um, palāta uzskata, ka uh, šos fondus um, vajadzētu izmantot konkrētiem mērķiem, piemēram, klimata aizsardzība, enerģijas uh, nodrošināšana, enerģijas drošība. Tieši tāpēc notiek diskusijas starp Saksijās Anhaltu un uh, revīzijas, politik, revīzijas palātu un arī komisijas ģenerāldirektorātu. Iespējams, ka arī citos reģionos varētu rasties šādas pašas situācijas. Mums vajadzētu to visu pārbaudīt, un ja mēs gribam izmantot šies pašus fondus arī nākotnē, tad mums vajadzētu to visu pārdomāt. Mēs nedrīkstam uh, šeit kaut kādā veidā ļaut mūs ierobežot ar birokrātiskiem žņaugiem. Ko mēs uh, varētu darīt attiecībā ar m, mm, turpmāko kohēzijas politikas arhitektūru. Jūs noteikti visi atceraties, ka arī mēs esam viensprātis par to, ka nākotnē mums ir galvenokārt jādomā par vājākajiem reģioniem. Mums vajadzētu domāt, kādu mēs tos varam attīstīt un stiprināt. Tas nozīmē, ka lielākā daļa līdzekļu, kas ir pieejami kohēzijas politikā, būtu jāvirza tieši uz šiem reģioniem. Mēs ilgu laiku diskutējām par uh, norobežošanos, reģionu norobežošanu, kā tad mēs nodalam šos reģionus, pēc kādiem kritērijiem mēs to darām. Es domāju, ka mēs vien, bijām viens prātis, mēs par to arī vienojāmies, ka šeit ir runa par uh, bruto IKP. Tieši tas ir princips, kā mēs nodalām, kurš reģions ir vājš un kurš nav. Arī nākotnē šis uh, kritērijs tiks saglabāts. Ir citi līmeņi, kur runa par indikātoru piemērošanu. Piemēram, kohēzijas politikas sasnieguma izvērtēšana. Šeit mēs uzskatām, ka vajadzētu izmantot arī citus indikātorus, taču, ja runa par reģionu um, iedalīšanu, tad uh, šeit ir jāsaglabā vecie kritēriji. Tāpat ir jāķer, jāatcerās par uh, konverģences reģioniem, kas uh, tiks izslēgti pēc 2013. gada. Mēs nolēmām tos saukt par pārējais reģioniem, par pārējais periodu reģioniem. Mēs uzskatām, ka šie reģioni, kas pārsniegs 75% robežu nākamajos periodos, ka arī šos reģionus vajadzētu stiprāk attīstīt nekā tas ir noticis agrāk. Mēs uzskatām, ka e, šajos reģionos jau līdz šim tika investēts ļoti daudz līdzekļu, tie ir simtiem miljonu eiro Eiropas Savienības budžeta līdzekļu. Visas šīs investīcijas ir bijušas ļoti veiksmīgas. Un mēs uzskatām, ka arī turpmāk pēc 2013. gada vajadzētu to turpināt. Ja šī palīdzība tiks pēkšņi pārtraukta, tad mēs apdraudēsim sasniegto mērķu ilgspējīgumu. Tagad trešais punkts. Mēs uzskatām, ka arī nākotnē ir jāveicina teritoriālā sadarbība. Šī pārobežu sadarbība, transnacionālā sadarbība, starpreģionu sadarbība ir nodrošinājušas savu Eiropas pievienoto vērtību. Tas ir pierādīts. Tās ir palīdzējušas integrēt Eiropas Savienību un nodrošinājušas labāku saprašanos starp dalībvalstīm. Tieši tāpēc to vajadzētu arī saglabāt un uzskatīt par trešo mērķi. Atzinumā mēs nedaudz runājām arī par kohēzijas politikas īstenošanu. Šeit runa par mm, atbrīvošanos no birokrātijas, par nevajadzīgo birokrātiju. Es nevēlētos šeit iedzināties detaļās, taču es vēlētos pateikt, ka nākotnē mums ir vajadzīga lielāka elastība ja ir runa par um, atšķirīgām uh, dalību valstu iestādēm. Līdz šim arī kontrolējot dažādās kohēzijas politikas instrumentus, tas nav pietiekami daudz ņemts vērā. Ja runa par uh, dalību valstu valsts kontrolēm, tad varbūt mēs varētu tās spēcīgāk iesaistīt uh, struktūra fonda līdzekļu izlietojuma kontrolē bet tajā pašā laikā mums ir jādomā par birokrātijas samazināšanu. Dāmas un kungi, es tagad pievērsīšos pēdējiem punktam. Es nevēlētos pārsniegt man atvēlēto laiku. Tātad aktuālās diskusijas par strateģisko dokumentu Eiropa 2020 un par struktūru politiku. Reģionu komiteja savā atzinumā un arī citur jau no paša sākuma ir iestājusies par šī dokumenta veidošanu. Mēs piedalāmies jau pirmā projekta veidošanā. Tur vispār nebija runas par kohēzijas politiku. Tur vispār nekādu lomu nespēlēja reģionālās un vietējās pašvaldības. Tagad eh, tas viss ir nedaudz uzlabots, un eh, februārī komisija savā paziņojumā to ir paudusi. Vismaz vārdos tiks eh, pieminēta vietēja un reģionālā pašvaldība nozīme. Taču es šeit saskatu vēl ļoti daudz iespējas diskutēt, un es uzskatu, ka arī eh, ir daudz vietas uzlabojumiem. Šeit nevar runāt tikai par galvenajiem punktiem, par virsrakstiem. Nedrīkst būt tā, ka kohēzijas politika nākotnē būs tikai un vienīgi īstenošanas instruments Eiropas 2020 eh, stratēģijai. Šajā stratēģijā ir ieteiktas vairākas vadošās iniciatīvas, bet šeit nav runa par kohēzijas politikas sašaurināšanu. Struktūra fondi var nodrošināt integrētu problēmu atrisināšanu reģionālā līmenī, un ņemot vērā šīs spējas, nedrīkstētu pieļaut to, ka struktūra fondi tiek samazināti ar dažādām sektorālām iniciatīvām. Subsidiritātes princips šeit nespēlē vairs pilnīgi nekādu lomu, vismaz pašreizējā stratēģijas redakcijā. Šeit netiek vispār ņemts vērā kādus milzīgus sasniegumus, jo agrāk, ņemot vērā Lisabonas stratēģiju, ir nodrošinājušas vietējās un reģionālās pašvaldības. Un šī Lisabonas stratēģija izgāzās, tad tā izgāzās tāpēc, ka uh, reģionālās un vietējās pašvaldības nevarēja uh, pilnīgi izmantot visas savas iespējas un kapacitātes. No šīm kļūdām mums nākotnē vajadzētu mācīties. Mums vajadzētu nodrošināt sadarbību starp visiem līmeņiem - reģionālo, dalībvalstu un Eiropas līmeni. Mums ir jānodrošina organizēta sadarbība. Un tagad es vēlētos norādīt arī uz to, ka ar um, savu kolēģi Lambertu Van Nīstelroju esmu kopīgi paudus savus secinājumus, kā mēs varētu to visu um, saslēgt kopā teritoriālā paktā. Mēs uh, šorīt no rīta pieņēmām kopēju paziņojumu, ko mēs vēlētos uh, visiem arī darīt zināmu. Reģionu komitejā nākamās nedēļas laikā mēs uh, diskutēsim par rezolūciju, kur mēs runāsim arī par šādu teritoriālu paktu, ko reģiona komiteja varētu likt priekšā. Dāmas un kungi, tas bija svarīgākais par šo atzinumu un par aktuālākajiem jautājumiem. Lielas paldies! Lielas paldies Šnaidera kungam, un tagad mēs sāksim diskusiju, un Lamberts van Nistelrojas ir pirmais mūsu runātājs sarakstā. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Mēs šorīt laicīgi un spraigi uzsākām darbu, tā vienmēr ir laba zīme, jo ir svarīgi saulēcīgi uzsākt debatas un izteikt viedokļus, bet jāsaka, mēs tomēr savās debatēs neesam vēl tik tālu tikuši, kā mēs bijām plānojuši. Mēs sākām šīs debatas pirms gada apmēram, mēs izveidojām darba grupas, daži no mums tik tika uzaicināti līdzdarboties eh, šajā ideja ģenerēšanas grupā. Domāju, ka tagad ir eh, nosprausti pamati, eh, pamata akmeņi tam, ko varētu saukt par šo kohēzijas māju, kas mums ir jābūvē. Iespējams, ka mums šodien attiecīgs lēmums arī vajadzētu pieņemt, un varbūt mums jādomā par to, vai mēs kā komiteja varam dot savu ieguldījumu. Es ļoti uzmanīgi uzklausīju jūsu stāstīto. Reģiona komiteja ir uh, uh, apstiprinājusi šo ziņojumu. Es saprotu, ka tas nav tikai tautas partijas ziņojums, bet ka tas ir no visas uh, reģiona komitejas kopā, ka to reģionu komiteja vienprātīgi apstiprināja. Un tieši tāpēc jāsaka, tas ir izcilabs dokuments, tas tik tiešām ir tāds virzītājs spēks. Es tikai gribēju izteikt šo komentāru, lai saprastu, ka šis nav tautas partijas dokuments, bet visas reģionu komitejas dokuments. Un te mēs nekādā veidā necenšamies mainīt Eh, princips, kas ir kohēzijas eh, politikas pamatā. Jūs eh, tur pieturties pie pašiem galvenajiem principiem, nospraustajām metodēm. Savā dokumentā jūs visu to vienkārši neuzskaitat un neat, neatkārtojat, bet jūs norādat ziņojumā, ka IKP uz iedzīvotāju, uz cilvēku ir viens no galvenajiem faktoriem, kas ir jāpatur prātā, un Tautas partijas grupa to arī atbalsta. Tāpat arī jūs ienesat savā dokumentā teritoriālo dimensiju, jūs norādat, ka uh, dalību valstīm ir liela atbildība, it īpaši izstrādājot un īstenojot savas darbības programmas, jo visa šī politika ir jāizvērš vietējā un reģionālā līmenī. Bet tagad krīzes apstākļos, kad mēs nosakam kritērijus reģionu kategorizēšanai un nosakam, kurš reģions būs kura mērķa reģions, Eiropā, tad mēs nevaram vienkārši pateikt, ka dažiem reģioniem klājas labi un ka tie ir ļoti attīstīti balstoties uz veciem rādītājiem. Ja reģionā ir vairāk kā 20% bezdarbs, tad, protams, tas ir jāuzskata par problemātisku jautājumu un eh, reģions attiecīgā iekļaut konkrētā mērķa grupā. Tāpat arī jūs runājat par reģionu tādu kā pārējais kategoriju, tātad tie reģioni, kas pāriet no vienas kategorijas uz otru. Nu, jebkurā gadījumā mēs šobrīd nezinām, par kuriem reģioniem mēs runājam, otrkārt nezinām, cik daudz šādu reģionu būs un kā tas viss notiks. Un vispār jājautā, vai pastāv šāds pārējais mehānisms, tātad ieeja, izēja no šāda perioda un cik ilgi tas varētu ilgt, jo. Jā, būs uh, vesela virkne pārējas noteikumu reģionu pārējai no uh, pirmā mērķa grupas uz citām mērķa grupām, tad es nezinu, kā tas finansiāli viss atspoguļotos. Ideja kā tāda ir laba, bet tehniski es domāju, šis jautājums ar uh, Eiropas komisiju ir jāizstrādā. Un visbeidzot, jūs teicāt, ka Lisabonas stratēģija un uh, stratēģija 2020 arī ir ārkārtīgi būtiska, jo tas uh, parlamentā viss tiks diskutēts. Es domāju, ka jūnijā, es ceru, ka jūnijā plenārsēdē mēs pieņemsim atbilstošu rezolūciju. Jūs teicāt, ka Lisabonas darba kārtībā, un es arī atceros to laiku, kad Vims Koks izvērtēja šo aspektu, un viņš teica, ka īpaši progress nav nodrošināts ir jāmācas no problēmām, ir jāsaprot, kurš ir atbildīgs, kurš ir uh, līderpozīcijās. Tajā laikā toreiz tās bija dalība valstis, bet uh, jāsaka, ka uh, lielākās, lielākie trūkumi Lisbonas darba kārtībā bija tas, ka mēs neiekļāvām decentralizētos partnerus, pilsētas un reģionus, mēs neiesaistījām viņus. Jūs un reģionu komiteja norādat, ka jūs gribējāt uzraudzības in iniciatīvu ieviest. kuras ietvaros informācija par mērķu sasniegšanu un izpildu būtu darīta pieejama. Tas arī tika darīts, bet es domāju, ka pastāv risks, ka mēs atkal varētu um, nonākt pie tām pašām kļūdām. Tad, kad iepriekšējā plenārsēdē mums notika diskusijas par uh, stratēģiju 2020, jā, es arī teicu, ka ir nepieciešams teritoriālais pakts tā, lai decentralizētās uh, varas iestādes dažādos Eiropas uh, līmeņos, reģionos, pašvaldībās uz vietas, lai tās būtu iesaistītas šajā stratēģijā 2020. Tātad jādod vietējām varas iestādēm, jādod šīm varas iestādēm iespēju būt iesaistītām diskusijās dalībvalsts līmenī un arī jāiesaista viņus uh, lēmumu pieņemšanas procesā. Es zinu, kas notika Nīderlandē. Notika debatas parlamentā par Lisabonas līgumu. Tā par Lisabonas darba kārtību, jā, mēs teicām, viss ir kārtībā, viss uh, virzās Eiropā, nākošais darba kārtības jautājums, bet tagad ir eh, jāraugās ļoti uzmanīgi šajā komisijas tekstā, jo tur ir runa par komunikācijas procesu ar decentralizētām varas uh, iestādēm, pārvaldes līmeņiem. Tātad, kā es teicu, šos pārvaldes līmeņus ir jāiesaist, ir jānodrošina ne tikai komunikācija. Tāpēc man patīk šī ideja par teritoriālo paktu, uh, ko jūs esat paudis savā ziņojumā. Šī doma, ka jāiesaist cilvēku uz vietas, Tas tik tiešām ir eh, liels izaicinājums, kā pilsētas, kā reģions iesaistīt šajā procesā, un Eiropas komisijai ir jāraugās, kā to varētu īstenot. Es gribētu, lai tiešām tas tiktu uztverts nopietni. Mani satrauc eh, tas, ka mēs runājam par Eiropas stratēģiju 2020, un ja mums nebūs šāds pakts vai stingra apņemšanās tad tas var kļūt viss problemātiski. Tāpēc es, kā jau teicu, atbalstu jūsu ideju un uh, gribu norādīt arī citām politiskajām grupām, ka mums ir jārunā, kā mēs to varētu iestrādīt, iestrādāt rezolūcijā par stratēģiju 2020, ko mēs diskutēsim nākamajā plenārsēdē. Paldies! Äh, Nākamā runātājiem vārds. Paldies, priekšādātāji. Paldies Šneiderkungam par äh, šo atzinumu. Jāsaka, ka diskusijas, kas notika reģionu komitejā un vēl arvien notiek, eh, īstenībā pilnīgi atbilst tām debatēm, kas notiek šeit parlamentā. Man arī nepārsteidz tas, ka eh, daudzos punktos mūsu secinājumi ir vienādi. Es varu jums eh, pilnībā piekrist, un Lamberts arī tikko to teica, proti, ka mums vajadzētu uzmanīties no tā, lai kohēzijas politika nekļūtu par budžetu, uh, 2020 stratēģijas izpildēji. Es vēlētos to pateikt vēl skaidrāk. Pašlaik eh, struktūra fondi līdz pat 2013. gadam ir paredzēti Lisabonai. Tagad Lisabonu mēs jau esam nocirtuši, jo šī politika nav devusi atrisinājumu, un mēs neesam papulējušies saprast, kas īsti bija nepareizi, un patiešām viss bija nepareizi. Uh, Varbūt mēs to būtu varējuši eh, nedaudz uzlabot, varbūt mēs kaut ko nepareizi izdarījām arī mm, pie kohēzijas politikas. Jebkurā gadījumā mums ir vajadzīga jauna stratēģija nākamajiem desmit gadiem, un kopā ar kohēzijas politiku tā sāks darboties jau 2014. gadā. Mēs visi zinām, ka tas prasīs daudz vairāk laika. 2020. Mm, gadā, ja eh, šie periodi vēl turpināsies, tad mēs eh, izteiksim jau spriedumus. Iespējams, ka tas nebūs slikti, bet jebkurā gadījumā tas ir grūti. Es domāju, ka mums vajadzētu uzmanīties no tā, lai mēs eh, kohēzijas politiku vienmēr uzskatītu par pastāvīgu politiku. Protams, ir noteikti sadarbības ar dažādām politikām, tad var rasties arī dažādi labvēlīgi sinerģijas efekti. Taču mēs nedrīkstam pieļaut, lai kohēzijas politikas iekšējie mērķi tiktu pārvērsti vai arī tiktu izmantoti kādas citas stratēģijas mērķu sasniegšanai. Man ir vēl kāds jautājums, kas iespējams eh, saistībā ar šo ziņojumu nebūtu jāapspriež, taču eh, tas noteikti ir saistāms ar šīm debatēm. Pēdējo divu, trīs nedēļu laikā mēs eh, esam sākuši uh, runāt par turpmāko kohēzijas politiku. Un, proti, mēs esam sākuši domāt, vai kohēzijas politika varētu būt sankciju um, līdzeklis pret valstīm, kas nav pietiekami labi izpildījušas kādus kritērijus vai pārkāpušas kādus noteikumus. Es gribētu zināt, vai reģiona komitejā par to runā un kāda nostāja ir šiem reģioniem, šiem konkrētiem reģioniem, par kuriem ir runa, jo noteikti, ka nākamajās nedēļās un mēnešos būs šādas debates arī mūsu parlamentā. Uh, Paldies! Seši kolēģi ir pieteikušies runātāju sarakstā. Es eh, tagad slēgšu runātāju sarakstu, uz zāli neskatīšos, lai neviens vairāk nepagūtu pieteikties, bet mums ir jābūt ļoti disciplinētiem, jo mums principā ir palikuši 20 minūtes, un tad mums būs balsošana. Uh, Elizabete Šekala. Jā, vielen dank. Um, ehm, tas erste. Lielas paldies. Pirmām kārtām es eh, gribētu dzirdēt skaidrojumu par šo dokumentu. Vai te ir runa par tautas partijas grupu, jo te uz vāku ir redzama tautas partijas grupa? Vai tā ir eh, Eiropas eh, tautas partijas nostāja? Tas man būtu ļoti interesanti, jo mums ir bijušas ļoti lielas diskusijas. Mēs dažkārt pārstāvam atšķirīgus viedokļus. Un, mm, vai tiešām var teikt, ka tā kāda no grupām ir izstrādājusi saskaņotu nostāju un kāda cita nē. Uh, Bet tiešām šeit ir runa tikai par tautas partijas grupas atzinumu. Mums tas būtu ļoti svarīgi turpmākajām diskusijām. Tad, tad es gribētu saprast, kā, kāpēc tieši uz vāka ir tautas partijas grupas logo. Nākamais, par ko netika runāts un kas ir ļoti svarīgi šiem jautājumiem, ir nauda un naudas sadalīšana. Tas nozīmē, Mēs vēlamies katram reģionam dot uh, savu piedāvājumu, tas ir ļoti jauki, protams. Tas pats ir, eh, mm, tas pats ir darīts arī starp reģionu sadarbībā, ir vairāki pilotu projekti. Mēs zinām, cik naudas tur tiek izmantots. Šeit nav runa tikai par kohēzijas projektiem, šeit ir runa par pilotu projektiem. Tā, tā tad ir tāda kā eksperimentēšana. Un pilnīgi nekas netika teikts par līdzekļu sadalījumu. Tāpat arī nekas netika teikts par eh, jautājumu, kas arī tagad spēlē ļoti lielu lomu. Mm, Tad par reģioniem, kas ir saistām ar 75%, daļai ar 60%, tātad tie reģioni, kuri nespēja virzīt uz priekšu savus mērķus, kuri ar Lisabonas stratēģiju tika ļoti ierobežoti līdzekļu piešķīrumos. reģionu komitejai vajadzētu būt kritiskai un pateikt, ka kohēzijas politika ir vērtīga un pastāvīga politika. Galu galā tas ir tāds uh, lielais, uh, liela sistēma, kuras ietveros uh, tiek noteikta šī darbība. Taču līdzekļu piešķiršana ir vertikāls instruments no augšas uz leju, un cik tālu es sapratu, reģionu komiteja iestājas par to, lai konkrētie reģioni turpinātu savu attīstību, lai sasniegtu Eiropas Savienības mērķus. Šis princips ir pavisam savādāks. Mēs agrāk tātad pieturējāmies pie šī principa, bet pēc tam tika ievesti līdzekļu piešķīrumi earmarking. Es gribētu zināt, ko jūs īsti atbalstāt, vai jūs atbalstat Barker ziņojumu vai arī šo jūsu earmarking top-down pieeju. Eh, Paldies. Jā, vēl, vēl viens ēnu eh, referents. Referents šai saistībā. Paldies, saka Teksēras kungs. Paldies Šnaider kungam. Un apsveicu jūs ar lieliski sagatavoto ziņojumu. Tas tiešām ir, jo jūsu prezentācija šorīt bija ārkārtīgi kvalitatīva. Gribu uzreiz ķerties pie lietas. 43. punkts ziņojumā jeb atzinumā. Runāts par šiem pārejas režīmiem, lai nonāktu pie konverģences, un tur runāts arī par to, kāda ir konverģences mērķi, un ka viņiem nevajadzētu apstāties tajā brīdī, kad tiek sasniegts 75% liekas. Un tad mazliet tālāk šai pašā punktā tiek teikts, ka komisija varētu izveidot visapvarāšāku pieeju pārejas posmam. Tas tātad minēts 48. punktā. Nu, manā reģionā tas ļoti aktuāls nāk no Madeiras. Tas, kā jūs zināt, ir viens no tālākajiem Eiropas Savienības reģioniem, tas ir izolēts reģions no pārējās Eiropas Savienības zināmā mērā, un tāpēc tas būtu pelnījis šādu, nu, prioritāru attieksmi Jo šie reģioni tomēr ir jānodrošina tad vienlīdzīga attieksme. Un tā, zinām, amāra ir bijusi tad marģināla teritorija, nomaļa teritorija. Ieņēmumi šajā teritorijā apmēram 40% no vidusmēra ieņēmumiem visā Eiropas Savienībā iedzīvotājiem. Tā kā um, redzam, ka situācija nav vienkārša. Protams, ir bijuši uzlabojumi kopā ar visu Portugāli. Un, protams, līdzīga situācija ir arī Kanārijas salās. Tur IKP ir apmēram 90% eh, no vidusmēra IKP visā Eiropas Savienībā. šiem reģioniem tomēr joprojām ir problēmas, un tās, protams, saistīts ar šo geogrāfisko situāciju, un tie nespēj šīs problēmas atrisināt, tur jau neko nevar mainīt. Uh, Un varbūt eh, IKP uz iedzīvotāju var būt diezgan augsts. Bet, bet ja pēkšņi, piemēram, šis finansējums tādu vai citādu iemeslu dēļ tiktu atņemts, tad jāsaka, tas būtu smags trieciens. 2008. 2008. gadu bija apmēram 198 miljoni eh, līdzekļos, kas tika izmaktā, izmaksāt šiem reģioniem. Nu, un ja tagad būtu samazinājums, tas nebūtu labi. Un eh, šī gada februārī, jūs atceraties, piedzīvojām milzīgu dabas katastrofu. Miljoniem eiro apmērā zaudējumi tika nodarīti šo sešu stundu laikā vētras laikā, eh, nu, mums bija tādi zaudējumi, kur mums būs vajadzīgs sešu gadu kopienas finansējums, lai tos labotu. Un sešas stundas bija tikai vajadzīgas, lai tik milzīgs zaudējums nodarītu. Un IKP varbūt zināmā mērā būs arī, nu, tas eh, rādītājs, uz kura pamata līdzekļi tiks piešķirti, bet es domāju, ka šāds krīzes gadījumā vajag arī cita veida rādītājs, piemēram, Kanāriju uh, salu gadījumā tur ir augstā, viens no augstākiem bezdarba līmeņiem, un tāpat laikā, lūk, IKP ir diezgan augsts. 90% no vidusmēra Eiropas Savienība rādītāji, bet bezdarbs ir apmēram 20% Kanārijas salās. Nu, tā ir, var, tas var izraisīt gandrīz sociālu revolūciju faktiski. Pēdējo pādu, pāris gadu laikā arī Madeirā bezdarbs ir burtiski dubultojies. Un jā, ja mums ir, še, kad mēs izvērtējam šos jautājumus, mums jāskatās arī uz bezdarba likmu, apmēru, jāskatās ne tikai uz IKP, bet arī uz to, kā tiek vai netiek izmantotas tehnoloģijas un tam līdzīgi. Tad ir vajadzīgi šie citi kritēriji tajā brīdī, kad lēmēm par līdzekļu piešķiršanu. Priekšsādātāja dod vārdu Šneiderkundzam, kungam, lai atbildētu uz jautājumiem. Paldies, dāmas un kungi! Es eh, centīšos atbildēt uz visiem šiem jautājumiem. Pirmkārtām par eh, to, kura atzinums tad īsti ir, tad, protams, ka tas ir reģiona komitejas atzinums, bet tajā gadījumā jūs nebūtu mani uzaicinājuši. Tas, kas eh, tika jums izdalīts, es nezināju, ka jums to pašlaik izdalā. Tas ir vienkārši manas politiskās grupas izdrukātais atzinums. Oficiālais dokuments neizskatās tik eh, jauki, tam nav šāda logo. Bet uh, politiskā grupa var uh, visai pašapzinīgi izdalīt šo atzinumu, jo mēs stāvam aiz šī atzinuma. Ja es saku, ka to pieņēmā vienprātīgi, tad tas nozīmē arī, ka tautas partijas grupa uh, to atbalstīja un balsoja par. Protams, tas ir kompromiss, tad, kad tiek izstrādāti šādi atzinumi, tad ir jāņem vērā visu viedoklis. Esmu priecīgs, ka um, esmu priekšsēdētājs tautas partija grupā Eiropa reģionu komitejā, un ir jāsaka, ka tas, šis atzinums ir kompromiss, kurā ir pārstāvēti visi politisko grupu viedokļi. Un visas grupas var būt apmierinātas. Ja runa par budžetu un par pieejamiem līdzekļiem, Jau atzinuma sākumā mēs ļoti skaidri paudām to, ka ļoti labu iemeslu dēļ mēs esam atteikušies no tā, ka mēs prasām konkrētus budžeta līdzekļus. Mēs vienkārši sakām, ka um, vajadzētu nodrošināt lielu daļu budžeta līdzekļu kohēzijas politikai arī nākotnē, bet mums vajadzētu skaidri no sākuma noteikt, ko tad mēs īsti gribam. Un pēc tam mēs varam noteikt uh, kādā apjomā un kur šos līdzekļus var realizēt. Tas nozīmē, ka šajā atzinumā nav iekļauti nekādi cipari, nav nekādi konkrēti izteikumi par turpmāk pieejamiem līdzekļiem. Ja ir runa par līdzekļu piešķiršanu, tad par to darba grupā mēs jau par to diskutējām. Manuprāt, um, ir kāds vārds sakāvārds, kas saka, ka vajag uh, darīt vienu lietu, bet otru nevajag pieļaut. Tātad mums vajag uh, atcerēties, ka var piemērot abus šos principus. Mūsu grupā mēs līdzekļu piešķiršanu neuzskatījām par vajadzīgu Lisabonas stratēģijā. Tā tas vienkārši ir. Ja kāds reģions ir stiprināms, ja tam ir vajadzīga ekonomiska palīdzība, tad te vajag iejaukties, jo gal galā arī Lisbonas stratēģijā ir paredzēti intervences pasākumi. Taču nākotnē es saskatu uh, draudus, ka šī līdzekļu piešķiršana iermarking tiks vēl plašāka, uh, tiks vēl vairāk paplašināta. Un tad mēs vairs nevarēsim runāt par pastāvīgu kohēzijas politiku, mēs vairs nevarēsim runāt par integrētām iespējām, kādas ir kohēzijas politikai, no tām vairs nekas nebūs palicis pāri. Tieši tāpēc mums ir vajadzīga līdzsvarota eh, pieeja, mums ir jāizmanto abi šie principi. Ja runa par pārējais reģioniem, tad es gribētu pavisam skaidri un nepārprotami pateikt, ka šajā dokumentā mēs esam jau pateikuši, ka šeit ir runa par konverģences jomu. Reģionu komitejā mēs esam visi vienisprātis un īstenībā netika iesniegt nekādi grozījumi par pretējo, proti, ka mēs šeit runājam par reģioniem, kas tagad piedar pie konverģences mērķa un kas balstoties uz savu pozitīvo attīstību, kas galvenokārt ir uh, radusies tieši Eiropas Savienības palīdzības dēļ varēs pārsniegt šo 75% eh, latiņu. Un tieši tāpēc viņiem ir jāpaliek šajā konverģētas jomā. Mēs nevēlamies šeit, šeit paust kaut kādus citus mērķus. Neskatoties uz to, vai šie reģionāli pieder pie 75% robežas vai pie 90% robežas, mēs nevēlamies tos izslēgt no konverģences jomas jo šiem reģioniem ir jāsniedz palīdzība arī nākotnē. Tika runāts arī par indikatoriem. Te Seiras kungs eh, par to runāja. Vairākās vietās atzinumā mēs uz to esam norādījuši. Tad, neskatoties uz arhitektūru, vai tas ir pirmais, vai otrais, vai trešais mērķis, ir tādi reģioni, kuriem ir kaut kādas geogrāfiskas īpatnības, tad perifērie reģioni, asalas. Un es domāju, ka Majorka nav nekāds uh, problēma reģions, arī Siltas sala Vācijā nav nekāds pro problēma reģions, bet ir tādas salas, kas tomēr atrodas tālāk un kurām ir problēmas. Tad, neskatoties uz šo arhitektūru, ņemot vērā šo, šī geogrāfiskās īpatnības, šiem reģioniem ir jāpiešķir palīdzībā. Meda, Madeirā ir vērojama ļoti laba attīstība. Noteikti manas politiskās grupas priekšādētājs daudz ko ir darījis šīs lietas labā. Uh, Mēs esam runājuši par indikātoru tēmatu, esam darījuši to visnotaļ bieži, un esam nonākuši pie secinājumiem, ka pašlaik nav tādu indikātoru, kas būtu universáli, kas būtu objektīvi, kas būtu pārbaudāmi un kas būtu pietiekami vienādi saprasti visos reģionos. Tieši tāpēc mēs eh, arī nākotnē sakām, ka reģionu iedalīšanā mēs eh, neizmantosim IKP par uh, Uh, konkrēto indikātoru. Struktūra fondi kā sankcijas. Varu sniegt personīgu atbildi šo jautājumu, jo reģionu komitejā mēs par to vēl neesam runājuši. Tā, tas ir jauns temats. Es uzskatu, ka tas ir pilnīgi um, pretproduktīvi. Uh, Struktūra fonda līdzekļi tiek izmantoti tad, kad eh, reģions ir nonācis grūtībās. Ja šie līdzekļi tiks atņemti, tad tas eh, tiks eh, interpretēts tā, ka it kā šie līdzekļi ir bijuši kaut kāds atalgojums, kaut kāda balva, un tad tā tiek atņemta par pārkāpumu. Es uzskatu, ka ar šiem līdzekļiem var sasniegt lielus mērķus, un ja šo līdzekļu nebūs, ja tie tiks atņemti, tad šos mērķus savukārt nevarēs sasniegt. Personīgi esmu pārliecināts, ka ja pastāv citi, e, citi veidi sodīt, citas sankcijas, ar kuriem varētu sasniegt labākus rezultātus. Taču vājināt jau vājus reģionus, to es uzskatu par nepareizu. Paldies! Paldies, cienījamie kolēģi! Mēs uh, nedaudz eh, samazināsim balsošanas laiku, sāksim vēlāk, jo vēl četri kolēģi grib izteikties. Barbara de Brun. Thank you very much. And... Paldies, un es centīšos izteikties pēc iespējas īsāk. Eh, dažas eh, no dalību valstīm, kuras pēdējā periodā izmantoja ļoti veiksmīgi struktūra fondus, bija Grieķija un Īrija. Mēs diskusijās un viedokļu apmaiņās Vakar uh, dzirdējām, ka atšķirības bija pastiprinājušās Grieķijā šī perioda laikā, neskatoties uz šo līdzekļu izmantojumu, un es zinu arī no savas pieredzes, ka tieši tāds notika arī īrijā. Es pozitīvi vērtēju secinājumus, kur jūs runājat par kohēzijas politikas mērķiem, it īpaši par uh, harmonisku attīstību, lai samazinātu attīstības līmeņus dažādos reģionos, bet tomēr, kā jūs savās diskusijās tālāk risināsiet šo aspektu? Kā tas tālāk atspoguļiesies nākošajā periodā, tā tad ņemot vērā to, ka tomēr šīs attīstības atšķirības ir paplašinājušās, palielinājušās? Un kā jūs plānosiet darbu nākošajā periodā? Earmarking līdzekļu iezīmēšana noteikti ir viena lieta, bet kādas citas diskusijas jums ir plānotas? Paldies! Uh, Salvas, please. Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria uh, felicitar o. Paldies. Eh, priekšsēdētājai es gribētu uh, pateikties Maikam Šnaideram un kom, reģionu komitejai par šo ārkārtīgi labu atzinumu. Gribu runāt par vienu reģionu, par Azoru uh, salām, kas ir autonoms reģions. Es nāku tieši no turienes un vērtēju dokumentu no šī viedokļa. Jāsaka, ka man nav nekāda iebilduma, es noteikti dokumentu varu atbil, at, atbalstīt. Es redzu, ka jūs uh, aicinat nostāties pret renacionalizāciju. Es uh, piekrītu jums, ka jūs sakat, ka jūs negribat, lai notiktu atkal uh, dereģionalizācija. Tādā ziņā, ka uh, kohēzijas politika vajadzētu vairāk vadīt no centrālās valdības puses, tātad jūs nostājaties pret to. Jūs arī runājat par to, ka mazāk attīstītiem reģioniem jāsaņem vairāk atbalsta, kas, protams, nozīmē, ka konverģences politika, politika ir ārkārtīgi būtiska. Un doma ir tāda, ka mazāk attīstītiem reģioniem būtu jānodrošina augstāka kapacitāte. Tāpat jādomā arī par stratēģijas 2020 projektu, par tā izpildi. Katram reģionam ir nepieciešams eh, skaidrs mēķu uzskaitījums, lai nodrošinātu ilgspējīgu attīstību. Tātad jūsu mērķis ir harmonizētas eh, politiskās nostādnes, konkrētas pielāgotas eh, prioritātes un stratēģijas. Es uzskatu, ka tie ir fundamentāli svarīgi punkti, kas arī jūs dokumentā ir atspoguļoti. Protams, ka resursi vienmēr ir ierobežoti. Un tieši tāpēc šos resursus ir jāizmanto efektīvāk un saprātīgāk. Lielas paldies! Lielas paldies par šo ļoti precīzo dokumentu, Šnaiderkungs. Man ir divi komentāri. Pirmais attiecas uz sankciju mehānismiem, ko varētu izmantot uh, arī no struktūra fondiem, struktūra līdzekļiem. Citiem ir pilnīgi savādāks viedoklis. Arī vakar komitejā mēs par to diskutējām ar Ānera kungu no komisijas. Es nevaru iedomāties, ka ja valsts, kas atkārtotī pārkāp stabilitātes faktu, varētu turpināt izmantot uh, Eiropas Savienības budžeta līdzekļus. Es domāju, ka mums vajadzētu automātiski izmantot kā sankciju kohēzijas līdzekļu, struktūra fondu līdzekļu atņemšanu. Tagad par pārējas uh, prasībām. Jūs teicāt, ka galvenokārt šeit ir runa par uh, reģioniem, kas uh, ir pārvarējuši kaut kādas grūtības, bet pēc tam mums ir jādomā arī par pārējo Eiropu. Ko mēs darīsim ar to? Uh, Es domāju, ka, ja ir runa par konkurētspēju un nodarbinātību, tad ir jāatcerās, ka daudzos reģionos ir ļoti skaidri redzams, kur parādās šī pievienotā Eiropas vērtība. Mums ir jābūt uh, tādam tīklam Eiropā. Vai jūs varētu iedomāties, ka gal galā dažos reģionos rietuma Eiropā tomēr uh, ir saskatāma diezgan relatīvi liela nabadzība? Mums vajadzētu mēģināt paaugstināt uh, šos līdzekļus. Mums vajadzētu iestāties par šādu nostāju. Paldies uh, Šonam Keliem vārds. Thank you very much and also. Paldies, es arī gribētu uh, komentēt uh, Šneiderkungu teikto. Viņa ziņojums ļoti labs, bet uh, daži komentāri no manas puses. Man liekas, ka Lamberts van Nistelrojas izteica ļoti kole, uh, labu komentāru ka mums vajadzētu vietējās uh, pašvaldības iesaistīt vairāk. Tas, manuprāt, ir ļoti svarīgs komentārs, jo viņi ir tuvāk reāls rīcības uh, vietai, un otrām kārtām vietējās pašvaldības bieži vien jūtas, ka tās ir attālināts no lēmumu pieņemšanas nacionālā līmenī, bet tās uh, jūtas vēl attālinātāks, ja runā par lēmumu pieņemšanu Eiropas līmenī, un tieši tāpēc uh, pašvaldības justos labāk novērtētas un Es domāju, ka mēs saņemtu labākus rezultātus, ja viņas vairāk tiktu iesaistīts. Tātad šis Lamberta ieteikums, manuprāt, ir ļoti labs. Uh, Otrām kārtām. Tāpat mums vajadzētu pārklasificēt reģionus, un uh, visu šo sistēmu 75% vidējais rādījums no Eiropas Savienības IKP, tas, manuprāt, ir bijis labs izvērtēšanas kritērijs, bet tam nevajadzētu būt vienīgajam. Uh, kritērijiem, un Šneiderkungs uz to jau arī norādīja. Un arī uh, pirktspēja un nodarbinātība, tiem, uh, manuprāt, būtu jābūt tādiem vairāk izmantotiem kritērijiem, izvērtējot uh, reģionu ekonomisko spēku, un varbūt uh, netik daudz skatīties uz šiem 75% no vidējā IKP. Tātad 20% bezdarbs, katrā ziņā arī ir spēcīgs rādītājs. Un arī šajā ziņā nevienādības ir jārisina. Manā valstī noteikti ir daudz reģioni, kuri nemaz nesaņemtu šajā vispārējā vērtējumā, neskatoties uz to, kā mēs šos reģionus klasificētu. Un visbeidzot gribu tikai norādīt, ka komentāri par Lisabonas stratēģiju ir pilnīgi pareizi. Man godīgi sakot ir apnicis, dzirdēt, kā Lisabonas stratēģija ir izgāzusies. Tāpat laikā nenorādot, kāpēc un kā tā ir izgāzusies. Un nemazākā mērā netiek eh, minēti sasniegumi šajā stratēģijā. Ir nepieciešama analīze, ir jābūt godīgiem, jo bija ārkārtīgi daudz ļoti labu lietu Lisabonas stratēģijā, kuras nebūtu nemaz netiek vispār izgaismotas. Un ja cilvēki saka, ka Lisabonas stratēģija ir izgāšanās, tad viņi paši principā norāda, ka viņi paši ir izgājušies, ja viņi šajā laikā darbojušies. Tāpēc ir nepieciešams līdzsvarots skatījums un pietiek visu vienkārši parādīt negatīvā un melnā krāsā. Nedrīkst teikt, ka Eiropas Savienībā viss ir izgāzies. Mums ir nepieciešama perspektīva, skatījums un līdzsvars. Uh, un tagad uh, Mikālam Tramapaulis vārds. Paldies, uh, priekšsēdētājs kundze. Tika jau norādīts, ka šīs reģionālās attīstības atšķirības eh, zināmos reģionos vai valstīs, kā piemēram Grieķijā, eh, ka eh, pastāv arī liels atšķirības starp dažādām pilsētām, salām un tā tālāk. Tātad jautājums ir par to, kā šī kohēzijas politika varētu dot kādu jaunu pieeju, lai varētu mazināt šīs ārkārtīgi lielās attīstības atšķirības. Viens no kohēzijas politikas mērķiem nākotnē noteikti būs tieši stiprināt uh, vietējo un reģionālo pašvaldību lomu un pilnvaras, stiprināt arī subsidiaritātes principu ievērošanu. Tātad jautājums ir, kādā veidā mēs varētu uzturēt šo līdzsvaru starp subsidiaritāti un uh, to, ka Eiropas uh, Savienība turpina uh, sekot šai situācijai un turpina kontrolēt situāciju. Jā, es danke Ihnen herzlich. Um... Ähm, Lās paldies. Es gribētu sniegt paskaidrojumu, iespējams, ka te bija pārpratums. Ja runa par reģionu nodalīšanu, tad mēs runājam tikai un vienīgi par vienu indikātoru, un tas ir IKP, mēs nerunājam par citiem indikatoriem. Par citiem indikatoriem mēs runam, varam runāt citos līmeņos, piemēram, izvērtēšanā vai eh, elastīgumā konkrētos reģionos. Bet, ja runa par reģionu iedalīšanu, tad, manuprāt, arī turpmāk mums vajadzētu tikai un vienīgi skatīties uz IKP, kurš ir izšķirošais indikators. Un tagad par līdzekļiem otriem mērķim. Pīperikungs, es domāju, ka man vajadzētu no šīs situācijas tā diplomātiski izvairīties. Mēs atzinumā arī ar nolūku nerunājām par šiem punktiem. Galu galā mēs nevēlamies runāt par vienu konkrētu reģionu. Bet, ja runa par pārējais reģioniem, tad viennozīmīgi var teikt, ka mēs uzskatām, ka te galvenokārt ir jādomā par konverģences mērķa reģioniem, tad tiem reģioniem, kas pašlaik ir konverģences reģioni. Un pēc tam tad mums ir arī jārīkojas atbilstoši budžetam. Mēs šeit nerunājam par budžeta līdzekļu palielināšanu šim šai jomai. Runājot par sankcijām, struktūra fonda līdzekļu atņemšana kā sankcija. Ja mēs detalizēti par to diskutētu, ja mēs šeit uh, diferencēti par to runātu, tad mūsu nostājas arī būtu diferencētas. Taču, ja runa par uh, to, ka struktūra fonda līdzekļi tiek uh, nepareizi izlietoti, ja šeit ir pārkāpums struktūra fonda līdzekļu izmantojumā, tad, protams, ka tie uh, struktūra fonda līdzekļi ir tūlīt jāatņem, vairs nedrīkst piešķirt līdzekļus. Taču, ja runa par struktūra fonda līdzekļu atņemšanu kā par sankciju mm, vispārējiem pārkāpumiem, tad es domāju, ka te vēl ir uh, jādiskutē. Vairāk šķiet netika uzdoti konkrēti jautājumi, uh, Tie bija vairāk tādi kā komentāri. Tiecības starp stratēģiju 2020 un Lisbonas stratēģiju. Es gribētu citēt eh, Olbrehta kungu, kurš eh, pirms eh, dažiem gadiem izteicās par šo tematu. Viņš teica, ka Lisabonas stratēģija, kas tolaik vēl darbojās, ir pagaidu stratēģija. Ja viss ies labi, tad Lisabonas stratēģijas mēķi tiks sasniegti. Mēs zinām, ka tas nenotika, un, bet nu, stratēģija vairs nepastāv bet kohēzijas politika ir noteikti līgumos, tā ir tāda pamatīga Eiropas Savienības politika, tā nav pagaidu politika. Un tieši tāpēc, domājot par um, stratēģijas 2020 īstenošanu, mums vajadzētu atcerēties to pašu. Ir jāatcerās, ka kohezijas politika ir tāda pastāvīga, fundamentāla Eiropas Savienības politika, un tā tam arī vajadzētu palikt, un to, to, to tad arī vajadzētu ņemt vērā. Lielas paldies, vēlreiz liels paldies par diskusijām, arī par uh, daudzajām idejām, ko jūs man devāt. Uh, like on... Es gribētu pateikties jums visu mūsu vārdā un ceram, ka mēs arī turpmāk sadarbosimies. Un uh, jebkurā laikā, kad jums šķiet, ka jums ir kāds uh, būtisks jauns viedoklis šajā jomā, tad jūs noteikti būsiet laipni gaidīt mūsu vidū. Paldies! Cienījamie kolēģi, mēs tagad pāriem pie nākošā darba kārtības jautājuma, un tas ir pirmais balsojums. Tas ir 11. punkts. Pirms ja mēs sākam balsot, es gribētu, lai mēs pārbaudam, vai balsošanas iekārtas darbojas. Tāpēc lūdzu ievietojiet uh, balsošanas kartas iekārtās, mēs sāksim balsot, bet vispirms, kā es teicu, pārbaudīsim. We we, is... Tātad vienkārši pārbaudam balsošanu. Sākam balsot. Lūdzu, visi nobalsojiet. Tātad lūdzu pārtrauciet sarunas un vērsiet uzmanības balsošanu. Tā, tad vēlreiz. Sākam balsot. Sorry, we are checking the machines. Oh, yeah, yeah. Still people need to be voted. Almost. Almost done. Almost. There is still somebody who. Vai vēl kāds nav nobalsojis? Šķiet, ka visi nav nobalsojuši. Visi, man liekas, nav pārbaudījuši iekārtas. Vai mēs varam beigt šo pārbaudas balsojumu? Labi, mēs beidzam pārbaudas balsojumu. Šķiet, ka darbojas iekārta. Jā, šķiet, ka viss darbojas. Tā tad sāksim ar 11. Uh, darba kārtības jautājumu, un tas ir Šona uh, Kēlīs ziņojums. Un pirmais grozījums, kurš par? Konstants Krēlīs gribētu kaut ko teikt. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Eh, Leničika kunga balss arī būs jāieskaita. Viņam nav līdzi uh, balsošanas karta vai arī viņa iekārta nedarbojas, bet uh, katrā ziņā šādas lietas gadās. Yeah, but it's difficult. Yes, please speak up. Jā, lūdzu, runājiet skaļāk, saka priekšsēdētāji. Es atvainojos, es eh, tieši tāpat esmu atnākusi bez balsošanas kartes. Vai būtu iespējams eh, pacelt roku un pieskaitīt balsojumu? Vienkārši paceļot roku, es to ļoti augstu novērtētu. It's up to me apparently to decide. Acīmredzot, man ir jālēmi, un es uh, eh, lēmu pozitīvi. Tātad, jā, mēs ņemsim vērā jūs balsojumu. Paldies. Bet lūdzu, nepārspīlējiet. Es ceru, ka visiem pārējiem ir līdz balsošanas kārtas. Tātad, uh, cienījamie kolēģi, ir vēl viena lieta, kas padara procesu grūtu. Mēs komitejā nesēžam pa politiskajām grupām, tāpēc ir ārkārtīgi grūti uzreiz tā viegli saprast, kāds ir balsojuma rezultāts. Tāpēc lūdzu paceliet rokas tad, kad mēs balsosim. Dariet to visu skaidri un saskatām, lai mums būtu šīs paceltās rokas redzams. Šāns Kelijs, tātad pirmais grozījums viņa dokumentam, kas par, pret, atturas, pieņemts. Šķiet. Tagad balsojam elektroniski par visu ziņojumu kopumā, sākam balsot. Thank you. Um, yeah, we close the vote. Beidzam balsot. 41 balss par, neviens nav pret, viens atturējies. Liels paldies! Pārējiem pie 12. darba kārtības jautājuma. Jā, sveicam, protams, referentu kungu. Now we go to point number 12 on our agenda. This is the Rodi Kratsa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 13. grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. Trešais kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. Tālāk 15. grozījums, kurš par pret atturas noraidīts. 16. grozījums, kurš par pret atturas atturas noraidīts. 22. kurš par pret atturas pieņemts. 23. kurš par pret atturas pieņemts. 4. kompromiss kurš par pret atturas pieņemts. 25. kurš par pret atturas, manuprāt, pieņemts. Ja neviens neiebilst, tad pieņemts. 31. grozījums, kurš par? Es atvainojos. Piektais kompromiss, es atvainojos. Tātad, kurš par piekto kompromisu? Pret? Atturas? Pieņemts. 33. grozījums, kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. 35. grozījums, dalīts balsojums par pirmo daļu, kurš par? Pret? atturas pieņemts. Otrā daļa, kurš par pret atturas. Mēs skaidri nevaram konstatēt tā, tad 35. Uh, grozījuma otrā daļa pārbaudam elektroniski. Sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. 20 pār 22 pret. Tā tad noraidīts noraidīt otrā daļa. 36, 38. Eh, grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. Sastais kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. Septītais kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. Pārējām pie 44. grozījuma, kurš par pret atturas pieņemts. Astotais kompromiss, kurš par pret atturas, manuprāt, pieņemts. Tālāk. Mēs nebalsojam par 52. grozījumu, tas ir lingvistisks uh, dabas grozījums, pāriem pie 53. grozījuma, kurš par pret atturas, manuprāt, pieņemts bet varam mēģināt pārbaudīt. Pārbaudam, balsojam par 53. grozījumu. Tātad sākam balsot 53. grozījums. Beidzam balsot. Grozījums ir pieņemts 31 balss par, 12 pret. Tālāk 54. grozījums, kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 55. kurš par? Pret atturas pieņemts. Devītais kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. Tālāk 59. Nē, šķiet, ka tas atkrīt. Tālāk 62. grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. Desmitais kompromiss, kurš par pret pret atturas pieņemts. 64. grozījums ar mutisku grozījumu. Tātad, kurš pār pret atturas pieņemts. Pārējām pie 65. grozījuma, arī ar mutisku grozījumu, balsojam tātad ar mutisko grozījumu kopā, kurš par pret atturas pieņemts. Pārējām pie 66. grozījuma, kurš par pret atturas pieņemts. 68. grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. Pārējām pie apsvērumiem. Jauns apsvērums ar mutisku grozījumu, Kratsas kundze iesniegusi. Neviens nav pret šo grozījumu, tātad balsojam, kurš par pret atturas pieņemts atturas pieņemts. Pārējām pie A apsvērumu, kurš par pret atturas noraidīts. C apsvērums, kurš par pret atturas pieņemts. Pārējām pie CA apsvērumu, tas ir jauns, kurš par pret atturas pieņemts. Pārējām pie kompromisa numur viens apsvēruma daļā. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. Tātad balsojam par visu ziņojumu kopumā. Elektroniski balsojam. Sākam balsot. Beidzam balsot. 42 balsis par, neviens nebalso pret, divi atturās, tātad uh, pieņemts, apsveicam referentu. So we go now. Tālāk pārējiem pie nākamā darba kārtības punkta. Jā, jā, jā, varam izslēgt šo aparātu. Tātad pārējiem pie 13. darba kārtības punkta. Un tā ir Leņķeka ziņ, ziņojums par Baltijas jūras reģionu stratēģiju. Te ir ļoti daudz grozījumu, garš balsojums. Un tāpēc uzreiz ķeramies klāt. Visi gatavi? Pirmais kompromiss. Par. Pret. Atturs. Pieņems. Tālāk otrais kompromiss. Par. Pret. Atturs. Pieņemts. Desmitais. Par. Pret. Atturs. Pieņemts. Vienpadsmitais ar mutisko grozījumu. Nav iebildumu, ja? Nav? Nav iebildumu. Tātad par grozīto grozījumu par? Pret? Atturs. Šķiet jāpārbauda. Jāpārbauda elektroniski kolēģi, līdz ar to sākam balsot. Tas ir 11. grozījums. Ar mutisko. Beidzam balsot 44 balsoju noraidīts. 20 pār 24 pret noraidīts. Tālāk. Tātad tagad, kolēģi, vienkārši par 11. grozījumu bez mutiskā grozījuma balsosim par. Pret. Atturs. Arī tas ir noraidīts. Pāriem pie 12. grozījuma ar mutisko grozījumu. Vai ir iebildumi pret mutisko grozījumu? Olēničaka kungs. Tad mēs, eh, tad atkrīt šis, tad atkrīt šis mutiskais grozījums, balsojam par 12 no par, pret, atturs, noraidīts. Pāriem pie trešā kompromisa. Par, pret, atturs, pieņemts.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 atturas pieņemts. Piektais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 110. Pret, atturas pieņemts. 33. par, pret, atturas noraidīts. Sastais kompromiss par, pret,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 Septītais kompromiss par, pret, atturs, pieņemts. Astotais kompromiss par, pret, atturs, pieņemts. Tālāk. 49. par, pret, atturs, pieņemts. 51. par, pret, atturs, pieņemts, 52. par, pret, atturs, pieņemts. Tālāk, 53. grozījums ar mutisko grozījumu vai ir iebildumi. Tātad balsosim par grozītu grozījumu, par, pret, atturs, pieņemts. 54. Par, pret, atturs, noraidīts. 9. kompromiss par, pret, atturs, pieņemts. Sirdsdesmit trešais par, pret, atturs, pieņemts. 64. par, pret, atturas, pieņemts. 65. par, pret, atturas, manuprāt, pieņemts. Piekrītat? Mēs varam pārbaudīt. Pārbaudīsim elektroniski 65. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. 23 pret 19 par jā, noraid, noraidīts. Noraidīts. Desmitais kompromiss par, pret, atturs, pieņemts. Vienpadsmitais kompromiss par, pret, atturs, pieņemts. 72. par, pret, atturs, pieņemts pieņemts, 73. par, pret, atturs, pieņemts, 74. par, pret, atturs, pieņemts, 75. par, pret, atturs, pieņemts, 76. par, pret, atturs, pieņemts Ir šaubas? Jā, 78 pārbaudīsim tāpēc elektroniski. Balsojam. Closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 27 par 18 pret pieņemts. 70. 77. par pret atturs. Pieņemts 78. par pret atturs. Pieņemts. 79. divās daļās. Pirmā daļa par. Pret. Atturs. Pieņemts. Otrā daļa par. Pret. Atturs. Šķiet noraidīts. 80. par. Pret. Atturs. Noraidīts. 81. par pret atturs pieņemts, 82. par pret atturs. Arī šeit es nezinu, šķiet, ka noraidīts. Pārbaudīsim elektroniski, 82. elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 22 par 18 pret. 84. par pret, par, pret, atturs, pieņemts. 86. par, pret, atturs, pieņemts. 12. kompromis grozījums par, pret, atturs, pieņemts. 13. kompromis grozījums par, vēlreiz par, pret, atturs, pieņemts. 14. kompromiss. Par, pret, atturs, pieņemts. 15. kompromiss. Par, pret, atturs, pieņemts. 16. kompromiss par, pret, atturs, pret, atturs, pieņemts pieņemts. 107. par pret atturs pieņems. 108. par pret atturs noraidīts. 109. ar mutisko grozījumu ir iebildumi par pret Leņķeka kungs, jūs bijāt pret mutisko grozījumu. Priekšādātājs kundze, es tikai gribēju iesniegt papildus mutisko grozījumu šim mutiskajam grozījumam, lai pārliecinātos, ka tiek atbilstīgi noformulēts tas. Tātad aicinam priekšsādātājiem nodot šo rezolūciju komisijai nacionālajiem pārnulietiem un e, Krievijas, Baltkrievijas un Norvēģijas valdībām. Tātad e, tā, lai ir skan. Var kādam iebildumu pret šo grozījumu? Ja nav iebildumu, tad balsosim. Tātad, tātad dubulti mutiski grozīts grozījums. 109. par pret dators pieņemts. Tātad pieņēmām. Tālāk. Pirmais ievil, A ievilkums par pret atturs pieņemts. Tālāk apsvērumi. B apsvērums otrais grozījums par pret atturs pieņemts. Trešais par pret atturs Es nezinu. Pārbaudīsim. Pārbaudīsim elektroniski balsojumu par otro, otro grozījumu. Trešais grozījums B apsvērums. Beidzam balsot. Pieņemts. 26 par 20 pret. Tālāk. Ceturtais grozījums, Zēber grozījums. Nē, 78. grozījums ar mutisko grozījumu balsojam par D apsvērumu par, pret, atturs, manuprāt, pieņemts. Nu, ja tāds partija apmierināta, tad viss labi. Jūs taču minējāt, jūs tikai vēl gribat apstāvēt vēl vienreiz. Labi, balsosim tad elektroniski par sesto grozījumu. D apsvērums. Grozītā versijā, mutiski grozītā versijā. Beidzam balsot. Pieņemts. 29 par 15 pret. Jūs bijāt par, nu tad 30, ne, jūs esat pret. Nu, 29 pret 16, nu, tik un tā pieņemts. Tālāk afet grozījumi. Afet 2 divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturs noraidīts, un otrā daļa par, pret, atturs pieņemts. Otrā daļa skaidri pieņemta. Tā, afet 3 arī divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturs pieņemts, Otrā daļa par, pret, pret, atturs, noraidīts. Afet 5 par, pret, atturs, pieņems. Afet 7 par, pret, atturs, noraidīts. Afet 8 par, pret, atturs, noraidīts. Afet 9 par, pret pret atturs pieņemts. Afet 10 par pret atturs noraidīts. Afet 11 par pret atturs noraidīts. Afet 12 par pret atturs noraidīts. Tālāk pārējām pie NV ierosinājumiem. NV 1 par pret atturs noraidīts pieņemts, NV2 par, pret, atturs, noraidīts, NV3 par, pret, atturs. Pārbaudīsim elektroniski. NV3 elektroniski. Beidzam balsot. Pieņems 23 par 21 pret. NV4 par pret, atturs pieņemts, NV6 par, pret, atturs noraidīts, NV7 par, pret, atturs nezinu. Kaut kas ar sociālistiem šeit nav kārtībā, nevar saprast, ko viņi dara. Pārbaudīsim tāpēc elektroniski. Kolēģi, pārbaudīsim elektroniski NV7. Sākam balsot tagad. Beidzam balsot. Uh, 22 par 21 pret. Pieņemts. Un kas te bija ar tiem, kas, m, mm, kam nebija kartiņas, jūs nevēlaties mainīt rezultātu, ja viss kārtībā? Pieņemts. NV, 8, NV 11 par, pret, atturs, noraidīts, 12 par, pret, atturs, noraidīts, NV 13 par, pret, atturs, manuprāt, noraidīts. Tāds partija vēlas pārbaudīt, labi, pārbaudīsim. NV 13 pārbaudam. Beidzam balsot. 25 par 19 pret. Pieņems. NV 14 par. Pret. Atturs. Pieņemts. 15. par. Pret. Atturs. Noraidīts. Un 16. par. Pret. Atturs. Pieņemts jebju šaubas tomēr ir par to. Labi, pārbaudīsim elektroniski NV16 ierosinājumu. Pārbaudam, sākam balsot. Beidzam balsot. 23 par 21 pret pieņemts. Tā, tālāk transporta un turismu komitejas ierosinājumi. Tran 1 par pret atturs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 pret, atturs. Pārbaudīsim elektroniski. Tran 5, pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. 21 par 24 pret noraidīts. Tagad tran 6 par pret atturs noraidīts. Tran 7 par, pret, atturs, pārbaudīsim, pārbaudīsim elektroniski tran 7. Beidzam balsot. 23 par 22 pret pieņemts. Nu, jūs redzat, ļoti grūti tiešām saprast. Astotais par, pret, atturs atturs pieņemts, devītais par, pret, atturs pieņemts, desmitais par, pret, atturs. Pārbaudīsim elektroniski. Desmito. Tran desmit. Balsojam. Beidzam balsot. 25 par 20 pret pieņemts pat ja pieskaitam jūsu balsi, jā, 11. par, pret, atturs, noraidīts, 12. par, pret, atturs, pieņemts, 13. par, pret, atturs, pieņemts, 14. par, pret, atturs, Nezinu. Jāpārbauda elektroniski. Pa 14. Sākam balsot. Beidzam balsot. 25 par 19 pret pieņemts. 15. par. Pret. Atturs. Manuprāt, noraidīts. Pārbaudīsim, pārbaudīsim elektroniski, jo pārliecināt tomēr neesmu. Tātad 15. transporta grozījums kom, no kom, transporta komitejas. 22 par 21 pret pieņemts. 16. par pret atturs pieņemts. 17. par pret. Nu, Arī šis grozījums mums jāpārbauda. Tātad trans 17 pārbaudam elektroniski, sākam balsot. Divdesmit 26 par 18 ir pieņemts. Tātad balsosim tagad par ziņojumu kopumā, elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. 43 par, 1 pret pieņemts, apsveicam referentu Lēņičaka kungu. Un līdz ar to balsojumi ir beigušies. Balsošana beigusies. Thank you, dear colleagues. We moved Islam. Paldies, vai Laslo ir mūsu vidū? Number 14. Tagad uh, sāksim izskatīt 14. darba kārtības punktu un Došu vārdu referentam Laslo Surjanam, lai viņš mums pastāstītu, cik sarežģīta tad ir šī budžeta procedūra. Godāmie kolēģi, mēs tagad pievēršamies 14. darba kārtības punktam. Dodu vārdu Laslo Surjanam. Paldies. Priekšādātāji. Es saprotu, ka daudzi kolēģi dosies prom, jo budžets eh, viņiem netiek, neliekas pietiekami interesants pašreizējā procedūras posmā. Es tagad runāšu ungāru valodā, tāpēc lūdzu uzlieciet austiņas. Pirmais uzdevums eh, no manas puses ir saistāms ar to, ka man jums ir jāpavēsta, ka Šie notikumi nāk pašā laikā attiecībā uz budžetu. Mums ir bijusi pirmā viedokļa apmaiņa, tad tā būs šodien. Es domāju, ka mēs varētu rīkoties tāpat kā iepriekšējos gados, proti situācija šķiet uh, visnotaļ līdzīga, un uh, ļoti būtiski būtu, lai mēs laicīgi sagatavotu tekstu. Šodienas viedokļu apmaiņa, protams, ir eh, gatavošanās galīgā teksta sagatavošanai. Protams, ka būs arī jāsagatavo tulkojumi. 12. jūlijā, tas ir pēc piecām nedēļām, mūsu komiteja gatavojas pieņemt šo tekstu. Tātad, kā es teicu, šodien ir pirmā viedokļa apmaiņa, bet jebkurā gadījumā šī viedokļa apmaiņa ir par galīgo tekstu. Sekretariāts apgalvo, ka šis laika grafiks ir izpildāms. Jūlija beigās, tātad divas nedēļas pēc komisijas priekšlikuma par šo ziņojumu, mums ir jānosaka termiņš. Un tieši tāpēc ir ļoti svarīgi, šādā veidā rīkoties, tāpēc, ka mums ir vajadzīgas četras dienas, lai mēs varētu pieņemt lēmumu attiecībā uz budžeta projektu. Un tas, šis lēmums iespējams ievērojami mainīs budžeta projekta situāciju. būs eh, nepieciešams ieviest vairākus grozījumus. Daļai tas nemaz nav mans uzdevums. Praktiski to varētu uzskatīt par procedūras daļu. Galu galā šeit ir runa par dažādiem budžeta saīsinājumiem un izņēmumiem. Es negribētu atkārtot vēlreiz to, ko esmu jau vienmēr teicis. Tātad šeit ir runa par budžeta projektu. Komisijas un padomes teksti abi divi ir atsaucas dokumenti. Un 6. Eh, septembrī tā vismaz apkāvo sekretariāts Strasbūrā. Mums būs jābalso par grozījumiem. Pēc tam mums vajadzēs balsot arī par kopējo atzinumu. Tas notiks tikai rudenī, tāpēc šķiet, ka laiks mums vēl ir. Budžeta komitejā savukārt balsos savā noteiktajā termiņā, tas būs pirms plenāra sēdes. Tas nozīmē, ka jebkurā gadījumā laika mums vēl ir diezgan daudz. Būtu ļoti labi, ja parlaments varētu nobalsot 18. Leslie. 22. oktobrī. No 22. oktobra līdz 21. novembrim notiks eh, pirmās sanāksmes atbilstoši noteikumiem. Ļaujiet man eh, izteikt dažas konkrētas eh, pasākums attiecībā uz budžetu. Es varētu jums prezentēt pašreizēju situāciju un to, ko mēs zinām, balstoties uz komisijas tekstu. Varētu teikt, ka mums ir vairākas labas ziņas. Labas ziņas tajā saistībā, ka kategorija 1B. Šeit ir palēnājums par 16%, es atvainojos par 17%. 2007. 2008. un 2009. gadā bija tā, ka kohēzijas politika, patiesībā budžets kohēzijas politikai attiecībā uz izdevumiem bija samazināti, tad līdzekļi bija samazināti kohēzijas politikai. Tas pats attiecas arī uz iepriekšējiem cikliem. Tādējādi tas nozīmē to, ka cikla otrajā posmā, un tagad mēs runājam par 2011. gadu, un tālāk par 2012. un 2013. Tad um, iespējams pieprasījums pieaugs attiecībā uz izdevumiem. Šie 17% iespējams mm, ar tiem nepietiks. Tas nozīmē, ka mums uh, būs uh, tās pašas ikgadējās debatas ar padomi, un tad mums vajadzēs paskatīties, kāds tad ir uh, parlamenta viedoklis un kā mēs varētu pārvarēt šo situāciju. Taču es vēlētos atkārtināt, ka komiteja atbalsta šo viedokli. Mēs neesam pārliecināti, ka šis uh, budžeta palielinājums ir atbilstošs, ka tas uh, ļauj mums tikt galā ar visiem izaicinājumiem. Tad mums vēl ir um, kādas sliktas ziņas. Attiecībā uz kategoriju 1B - kohēzija un izaugsme un nodarbinātība. Šeit ir pie, pal, palielinājums par 3,6%. Attiecībā uz struktūru fondiem un kohēzijas fondu, tad šī informācija ir vēl sliktāka. Attiecībā uz kohēzijas fondu prasības pieaugs un tādējādi un, un, un šīm prasībām nav paredzēts vajadzīgais palielinājums. Tas nozīmē pavisam viennozīmīgi, ka attiecīgās valstis meklēs vajadzīgos līdzekļus. Un šī gada sākumā, martā, mums bija visnotaļ sarežģīta situācija. Un uh, attiecībā uz apropriācijām un uh, prasībām pastāv ļoti lielas uh, atšķirības. Mums ir jāsaka, ka Visu vajadzētu formulēt atbilstoši laika garām un konkrētai situācijai. Jāsaka, ka mēs esam tikai pusceļā. Padomis ieteiktais ir eh, negatīvi vērtējams. Es uzskatu, ka būtu svarīgi, lai budžeta komiteja iestātos par reģionālo attīstību. Ja mēs varētu sekot līdzi šai sarkanajai līnijai, ja mēs varētu to paturēt, ja mēs varētu arī pateikt, ka kaut kur mēs varam kaut ko svītrot, tad es domāju, ka mums būtu izredzes. Varbūt mums vajadzētu mainīt taktiku parlamentā, salīdzināmā ar to, ko mēs esam darījuši iepriekš, iepriekšējo gadu laikā. Mums ir vajadzīga jauna taktika. Es uzskatu, ka tas ir ļoti nozīmīgi. Tagad es vēlētos uh, izteikties par dažām problēmām. Izteikšos politiskās grupas vārdā un arī savā vārdā. Es uzskatu, ka šeit vajadzētu ieviest grozījumus. Mēs visi šeit Eiropas parlamentā esam cietuši no lieliem saīsinājumiem. Mūsu rezervē ir 16 miljoni. Manuprāt, tas ir ļoti maz. Tas ir ārkārtīgi maz, ņemot vērā kopējo summu. Daļai to varētu uzskatīt par sliktu ziņu, bet daļai varbūt arī nē. Mums vajadzētu padomāt par uh, to, kā mūsu bijušais kolēģis Janošs Levandovskis tagad ir uh, atbildīgā persona komisijā. Un eh, cerams, ka viņš eh, šo spēles noteikumus padarīs mums akceptējamākus. Mums ir vairāki priekšlikumi, mums ir arī um, ļoti maza rezerve, bet galu galā to visu varbūt nevajadzētu skatīt tik negatīvi. Taču attiecībā uz projektiem un pilotu projektiem šeit mēs saskarsimies ar lielu dilēmu. Protams, pastāv līdzekļi, ir skaidrs, ka mums vajadzēs ieviest šeit grozījumus. Es uzskatu, ka sāksies karš starp parlamentu padomu un komisiju attiecībā uz vidustermiņa pārbaudēm. Taču šīs lietas neviens izņemot parlamentu, nevēlas panākt. Jā, protams, reģiona komiteja mūs atbalsta bet jebkurā gadījumā situācija būs sarešķīta. Es jau minēju, ka šie laika komponenti ir tādi, ka nākamajā plenārsēdē mums vajadzēs pieņemt lēmumu. Ko mēs darīsim ar šiem miljardiem, kas netika iztērēti iepriekšējos gados? Kur mēs tos varētu pārnest? Tieši tāpēc eh, padome kavējas ar savu lēmumu un eh, mēģina šo situāciju nobremzēt. Bet es domāju, ka šī ir svarīgākā joma, par to esmu pārliecināts. Ņemot vērā to, ka mēs pašlaik izdzīvojam krīzi, Eiropas Savienībai kohēzijas politika ir ļoti svarīga, tā lai ekonomika atkal varētu atgūties. To mums vajadzētu vienmēr paturēt prātā. Tieši tāpēc mums, mums arī vajadzētu rūpēties par to, lai dalībvalstis šos līdzekļus iztērē pareizi. Mums vajadzētu arī skaidri saprast, cik daudz naudas mums ir pieejams šajā kopējā ietverā. Protams, ka šīs debates būs sarežģītas, smagas. Dalība valstis atrodas sarežģītā situācijā. Ir tādas eh, dalība valstis, kas kurām nācās samazināt savu budžetu par 20% iepriekšējā gada laikā. Tieši tāpēc eh, šī situācija ir ļoti sarežģīta, un mēs nevaram sagaidīt, ka Eiropas Savienības eh, budžets pieaugs. Spānija, piemēram, atrodas ļoti smagā situācijā. par, tur runāja par 5% samazinājumu valsts budžetā, bet ir arī eh, daudzas eh, citas problēmas, kas īstenībā nemaz nav jaunas. Tad, kad mums ir pārāk daudz līdzekļu, mēs eh, cenšamies no tiem finansēt kaut ko pilnīgi jaunu. Kohēzijas fonds, reģionālais fonds, problēmas lauksaimniecībā ir ārkārtīgi daudz jomu, kur varētu uzstādīt daudz lielākas ambīcijas. Es varu teikt, ka šeit komisārs, manuprāt, neskatās pietiekami plaši. Tagad vēlētos nedaudz parunāt arī par pilotprojektiem. Pēdējās dienās esam strādājuši kopā ar vairākiem deputātiem, kas piedalījās šī projekta sagatavošanā. Šeit ir ļoti svarīgi tas, ka mums ir starpiestāžu nolīgums. Starpiestāžu nolīgumā arī ir runāts par pilotprojektiem. Komisijai pirms vasaras atvaļinājuma vajadzēs pateikt, kuras programmas tā var atbalstīt un kuras programmas obligāti ir jāatbalsta un kuras programmas savukārt būs jālikvidē. Šajā punktā ir ļoti būtiski tas, ka 6. septembrī, tad, kad mēs runāsim par grozījumiem, mums vajadzētu skaidri paust savu nostāju. Kā jau es teicu, daļu no projektiem komisija atbalstīs. Taču mums ir jāiesaka attiecīgi grozījumi budžetā. Komisija, protams, mēģinās pieturēties pie savā budžeta projekta. Es nezinu pašlaik, eh, par cik miljoniem šeit īsti ir runa, taču jebkurā gadījumā būtu labāk, ja mēs pateiktu, kur tad šie miljoni ir jāizlieto. Un ja mēs šeit noteiktu virzību ja mēs pateiktu, cik naudas ir jāiztērē konkrētā jomā un kas būtu tieši jāsvītro. Esmu budžeta komitejas pilntiesīgs loceklis, es par to iestāšos. Es eh, izmēģināšu visas iespējas, darīšu visu iespējamo, lai mūsu viedoklis tiktu aizstāvēts. Es to darīšu ne tikai attiecībā uz eh, šo atzinumu. Tagad mēs varam konstatēt to, ka saistībā ar ieplānotajiem pilotprojektiem ja runa par grozījumiem budžeta projektā, tad mēs varētu šeit paredzēt zināmus uzlabojumus. Pirmkārtām šie uzlabojumi varētu attiekties uz kontroli. Otrs Svarīgākais lēmums tiks pieņemts rudenī, tad, kad eh, būs balsojums. Šis termiņš mums ir ļoti svarīgs. Ja runa par budžeta saīsinājumiem, tad mums vajadzētu būt ļoti uzmanīgiem. Mums vajadzētu cīnīties pret to, ka netiek piešķirts pietiekami daudz naudas naudas, kas īsnībā būtu jāpiešķir saskaņā ar līgumu. Tieši tāpēc konkrētās jomās mums ir vajadzīgs vairāk līdzekļu. Situācija ir tāda, ka galvenokārt eh, dalība valstis, kas eh, piešķir budžeta vēlas zināt, vai piešķirtie līdzekļi tiks izmantoti pareizi. Te vajadzētu iesaistīties visām institūcijām, gan parlamentam, gan komisijai, gan padomē. Dalībvalstīm ir jāatcerās, ka kohēzijas līdzekļi, kohēzijas politikas politika ir ļoti svarīga krīzes pārvarēšanai. Ir jāatcerās, ka ar kohēzijas politiku un ar attiecīgajiem finanšu līdzekļiem mēs krīzi varētu pārvarēt, mēs varētu radīt jaunas darba vietas. Priekšsēdētājs kundze, godāmie kolēģi, šodien mums bija pirmā viedokļa apmaiņa. Tās bija manas pirmās vispārīgās pārdomas par šo tematu. Esmu gatavs piedalīties arī debatēs. Es jums apsolu, ka es ņemšu vērā visu to, ko jūs teiksiet debatēs. Pastāv arī iespēja, ka atsevišķas politiskās grupas arī piedalīsies darbā. Pastāv iespēja, ka būs dažādas divpusējas sarunas. Manuprāt, mūsu mērķis nav šeit darboties kā atsevišķām politiskajām grupām, tad sociāla demokrātija, tautas partijas grupa un tā tālāk. Šeit nav runa par mūsu partijas eh, nostādņu iedibināšanu. Es uzskatu, mums kopīgi vajadzētu gatavot šo dokumentu tā, lai tiktu sagatavots kaut kas eh, vienots. Es varu jums apgalvot, ka ne tikai mana politiskā grupa un mana politiskā, manas dalībās delegācija tā uzskata, ir arī citi, kas domā tāpat. Gal galā šeit ir runa par kopīgu budžetu, un mums vajadzētu būt pietiekami elastīgiem. Tieši tāpēc es ceru, ka visi ievēros vajadzīgo elastīgumu un ka mēs varēsim šeit eh, kopīgi veidot eh, vienotu atmosfēru. Mm, paldies par jūsu uzmanību. Much, uh, Surjan and... Paldies Surjan kungam. Mums ir divi kolēģi pieteikušies izteikties. Gribētu atgādināt, ka mums ir 15 minūtes palikuši šīm uh, debatēm, šīm debatkārtības jautājumiem. Godmaņkungs pirmais. To... Paldies! Iemesls, kāpēc es gribēju izteikties, tāpēc, ka es arī darbojos budžeta komitejā, un es sākšu ar savu pirmo piezīmi. Vakar mēs balsojām par eh, vienu priekšlikumu no Hofmēras kundzes puses budžeta komitejā. Tas bija grozījums, kurš uh, uzsver, ka komisijā bija jāstrādā ar valstīm, kurām bija mazāk absorpcijas spēja Uh, kohēzijas fondos. Es jau sniedzu informāciju par maiju uh, dažiem komitejas biedriem, un jūs varat viegli izanalizēt, kuras balsts tās ir bijušas. Bet uh, gribētu teikt dažus vārdus par pašu budžetu. Kā jau Surjāna kungs teica, viņš runāja vispārīgāk, bet es runāšu konkrētāk. Pirmā lieta - reģionālā politika, ar ko mēs nodarbojamies, un tie, kas komisijā ar to strādā, Tie paredzēs apmēram 4 miljonus vairāk administratīvajos maksājumos. Tā tad nedaudz uh, mazāk kā 4 miljoni tiks papildus nodrošināt. 2009. gadā mums bija 87 miljoni šīm vajadzībām, šogad 85 un nākamgad 89. Tātad neviens nevarētu teikt, eh, ka no komisijas puses netiek pietiekam līdzekļi nodrošināti. Te runa par eh, reģionāliem kohēzijas fondiem un eh, tam līdzīgiem. 4 miljonus mēs izdalām uz 85, tad var redzēt, cik tas procentuāli ir. Otrām kārtām par reģionālās attīstības fondu jo projām ir līdzekļi, kas ir jāizmaksā 2000, eh, 2006. Eh, gada finanšu perspektīvas ietvaros. Tomēr tas samazinās. Pirmais mēķis eh, reģionālas attīstības fondam 2,1 miljārdus uz 2,8 miljārdus Tas tika izmaksāts iepriekšējās finanšu perspektīvas ietveros. Interesanti, ka otrajā mērķa kategorijā tur nenotiek samazināšanās kā pirmajā un joprojām ir jāmaksā 437 miljoni, lai sektu uh, iepriekšējās finanšu perspektīvas mērķus, kas strādā otrā, reģiona, uh, eh, otrā mērķa kategorijā. Vēl viena lieta. Ir daži projekti, kurus mums jāpabeidz. Urban projekts maksājumos Ziemeļīrijā 50 miljoni ir eh, vēl neizmaksāti maksājumi. Kopumā, ja mēs skatāmies, kādas ir iespējas, Surjankungs teica, ka ir ļoti maza marža. To es īsti nesaprotu, jo es no komisijas esmu sapratis, ka mēs kumulējām maksājumus un kumulējām arī uh, Uh, saistības. Un ja mēs skatāmies šādā kumulatīvā veidā, tad 110 miljārdi, tā ir, ja komisija lems palielināt maksājumus, tad viņi neskatīsies uz maksājumiem un uh, saistībām, bet viņi skatīsies kumulatīvā veidā uz šo gadu. Un 2007. 2008. gadā uh, maksājumi bija mazāki nekā saistības. Bet 2011. un 2010. gadam reģionālās attīstības uh, fondam mums ir bijušas saistības 23,6 miljārdi, 22,7 miljārdu vietā šogad. Tātad tas ir apmēram par 1 miljārdu vairāk un uh, maksājumi ir 4 miljārdi vairāk. Tātad maksājumi cenšas iedzīt 18 miljārdi 14 miljārdu vietā. Uh, Tātad tā ir konverģences daļas e, kohēzijas fondā. Reģionālās konkurētspējas un nodarbinātības e, sadaļā situācija ir nedaudz atšķirīgāka, un te maksājumi ir e, tikai viens miljards vairāk paredzēts kā šogad. Tātad šāda ir atšķirība. Ja kāds analizētu budžetu, jūs redzētu, ka ir ļoti atšķirīga tendence pirmajam un otrajam mērķim. Uh, šiem reģioniem, kas nav skaidrs. Ja mēs analizējam absorpcijas likmes rādītājs, tad nav skaidrs, kāpēc uh, otrajam mērķim šis absorpcijas koeficients ir par 2% zemāks, jo jūs zināt, ka ir otrā mērķa valstis, uh, kuras ir uh, vairāk attīstītas, bet absorpcijas uh, līmenis ir zemāks. Uh, Zurjāns kungs teica par attīstības projektiem, tur viņam ir taisnība, ir daudz dažādu pilota uh, projekti, kas uh, um, Roma integrācija, Erasmus, uh, ievēlēto uh, reģionālo pašvaldību pārstāvju iesaistīšanu projektos un tā tālāk. Tāpat arī labākas vidas veidošana mikrokreditēšanai Eiropā. Nav vairāk fiksēti līdzekļi paredzēti. Tie ir postnumorija posteņi. Runājot par kohēzijas fondu, jāsaka, ka atšķirības saistībām 2011. un 2010. gadā ir mazāk kā miljārds. Tātad eh, kohēzijas fondā 11,073 eh, miljardos eh, saistībās 2011. gadā un šogad 10,185. Maksājumos lielāka atšķirība. Tas ir apmēram 2 uh, miljārdi, nedaudz mazāk. Tā tad ir mm, plānots izmaksāt 6,2 2011. gadā, izņ, uh, salīdzinot ar 4,3 šajā gadā. Tātad šķiet, ka mēs cenšamies iedzīt maksājumus, kas bija ļoti mazi finanšu perspektīvas, uh, finanšu schēmas sākumā. Kopumā jāsaka, ka notiek cīņa par līdzekļiem. Ja mēs raugāmies uz visu reģionālo politiku kopumā, uh, redzam, ka tā ir e, programma, kurai numurs ir 13 komisijā, un mēs skatāmies, ka cipars šeit mēs nevaram a, e, vainot. procents būs paredzēts a, e, šai politikai. Ja mēs skatāmies uz citām politikām, tad tur mēs šādu palielinājumu neredzēsim. Uh, Vietējā uh, tirgū 27% palielinājums, bet uh, politika kā tāda ir ļoti maza. Ja mēs sakam, ka mums nepietiek līdzekļu, tad tas nav gluži godīgi, un es ļoti vienkārši varu izskaidrot, ka ir vēl daudz citas politikas, kas ir saņēmuši daudz mazāk, vēl mīnusos, bet runājot par saistībām, saistību situācija ir nedaudz atšķirīga, mēs skatāmies uz saistībām, te uh, saistība palielinājums ir tikai 3,8% un šie 3,8% ir eh, tāds mērens rādītājs. Beigās es gribētu raksturot vēl vienu ciparu, lai jūs to atcerētos. Ja mēs apkopējam visas izmaiņas 2007. un 2011. gadām plusus un mīnusus katru gadu maksājumos, plasus un maksājums uh, saistībās, Un ja visu to kumulē, tad mēs iegūstam sekojošu ciparu. Tātad mēs paņemam 2007. gadu, cik mēs izmaksājam eh, reģionos, un tagad cik mēs plānojam izmaksāt 2011. gadā. Un ir divi skaitļi. Saistībās mēs apņemamies 2011. gadā izmaksāt vairāk kā 5,4 miljārdi nekā 2007 tātad 15,7% pieaugums maksājumos. Ja mēs skatāmies uz maksājumu situāciju, tad eh, mēs redzam, ka 2011. gadā maksājumi ir 27,8%, pa 27,8% vairāk. To ir viegli saprast. 7 miljārdi vairāk, tātad jau kohēzijas uh, fondi uh, šobrīd ir tādā kā iedzīšanas uh, stadijā. Tāpat laikā mēs esam divreiz sliktākos rādītājos nekā 2008. gadā, un uh, tas ir galvenais uzdevums šajai uz, uh, komitejai. Tātad noskaidrot, kāpēc ir dažas valsts, kuras, kā es teicu, tajā tabulā, ko es sagatavoju, var redzēt, kāpēc šīs valsts atpaliek divas, trīs, četras reizes. Uh, Kopumā mēs nevaram vainot komisiju, ka viņi neplāno līdzekļu izlietojumu. Nē, ir daudz dažādu politiku, kur 2011. Eh, gadā maksājumi būs vēl mazāk nekā 2010. gadā. Bet, eh, ja mēs skatāmies uz atšķirību, kā šo naudas apgūšana notiek, tad eh, mēs redzam, ka dažādās valstīs rezultāti nemaz nav labi. Paldies, Lamberts man iztelrojas. Liels paldies! katru gadu, kad tiek izstrādāts budžets, mēs a, a, pieņemam apmēram tādu pašu pieeju. Ja mēs a, gribam, lai debats ar padomu notiktu labi, tad mums ir jāturas visiem kopā. Un tagad šīs attiecības, šīs saiknes ir mainījušās, arī procedūras ir mainījušās. Bet uh, Visā visumā es pilnībā piekrītu referenta pieejai. Apmēram pirms diviem mēnešiem notika sarunas budžeta komitejā un uh, tika runāts par kohēzijas fondu, un es tur biju klāt. Uh, tika norādīts, ka kohēdijas, kohēzijas fonda darbība ir uzlabojusies, un tas, manuprāt, ir ļoti labi. Vajadzētu izmantot šos uh, rādītājus lai varētu pamatot savu argumentāciju. Mums nevajadzētu būt pārāk kautrīgiem. Ir viena lieta, ko es gribētu minēt. Varbūt tā šķitīs uh, ļoti detalizēta, bet es šeit gribētu runāt par uh, izmēģinājumu projektiem. Domāju, ka žēl, ka mūsu komiteja, kad mēs runājam par uh, sagatavošanu un parasti mēs arī raugāmies kādas jaunas lietas vajadzētu ievest, eh, kādas iniciatīvas vajadzētu um, izteikt pilotu projektu ietvaros. Tā tad varbūt kaut kāda politika, varbūt kā pilota izmēģinājums eh, vai kāda rīcība, un pēc tam pēc gadiem tā pārto par eh, kārtīgu politiku. Mēs vedam sarunas ar budžetu komiteju, ir zināmas lietas, kuras mums neizdodas panākt, es īsti to nesaprotu, un es gribētu to diskutēt. Bet pēc būtības ir tā, ka ir trīs projekti. Un ja es skatos uz uh, pilotu projektu pārskatu, tad es redzu, ka viens iztrūkst Erasmus. Mēs esam saturiski to pārnājuši, bet tas nav šeit iekļauts. Tātad, kas ir noticis? Vai jūs varētu informēt? Uh, un uh, otrām kārtām, kā grupa, kā tautas partijas grupa, mēs aplūkojam projektu par uh, urbāno un uh, lauku vidi un kā tas viss sadars kopā. Tātad tās nav divas atsevišķas lietas, bet pilsēta vide un lauku vide kopā. Jautājums, kā to sasaistīt, ir ārkārtīgi interesants. Ir ļoti interesanti priekšlikumi šai politikai, bet, diemžēl, tā ir diezgan tāda neregulāra un īpašs progress nav sasniegts. Es domāju, mums vajadzētu to papētīt, bet šobrīd jau ir pārāk uh, vēlu. Man liekas, ka laika termiņi jau ir nokavēti. Jānis Olbrechts, eh, manuprāt, pie tā tomēr vēl piestrādās un centīsies panākt zinām finansējumu. Es zinu, ka citiem kolēģiem ir uh, eh, ierosinājumi. Mums vajadzētu padomāt šeit par procedūrām. Varētu būt, ka katra grupa varētu uh, nospraust, noteikt, ko tā vēlas uh, reģionālās attīstības komitejā, un tad mēs varētu skatīties, uh, kādu uh, pilotu projektu sarakstu un iniciatīvu sarakstu mēs varētu atbalstīt. Es gribu izmantot šo iespēju priekšsēdētājs kundze, lai dotu tautas partijas skatījumu par šo pilsētu un lauku vidas pilotu projektu, ko vajadzētu atbalstīt. Paldies, saka priekšsēdētāji, pavisam īsi gribu paskaidrot par Mr. Lambert, nu pat teikto. Jūs atcerieties, ka mums bija diskusijas komitejā pagājušā vai iepriekš pagājušā reizē. Procedūra ir tāda. Mēs esam veikuši sagatavošanas darbu, jo mēs uzaicinājām komisiju prezentēt pašreizējo situāciju attiecībā uz pilotu projektiem, kas šobrīd notiek. Tātad mums ir informācija, mēs to pārnājām komitejā un bija arī neformāla iespēja, ko paredz jaunā regula. Tātad iespēja politiskajām grupām neformāli iesniegt projektus Eh, kuru īpatsvaru izvērtēs Eiropas komisija, un eh, mums jāpiedalās šajā eh, formālajā procesā, tātad iesniegot, iesniedzot arī budžeta grozījums pēc vasaras, un Laslo tagad teica, ka laika termiņš ir pagarināts šiem pilota projektiem, tātad to formālajai oficiālajai prezentēšanai, tātad tas ir tagad 21. jūnijas, vai tā ir, jā, Budžeta komitejā 4. jūnijas, saka sekretariāta pārstāvs. Tātad lūdzu paskaidrojiet, uh, vārds tiek dot sekretariāta pārstāvim. Okay. The, uh, the budgets committee. Uh... Budžeta komitejā termiņš bija 4. jūnijas, uh, tātad, lai dažādas politiskās grupas varētu iesūtīt savus uh, ieteikumus. Un komisijai tas bija nospraust 7. jūnijas, tāpēc mēs esam uh, uh saņēmuši piecus uh, pilotprojektus, tos ir iesūtījuši dažās grupas, un uh, tie attiecīgi ir nodoti tagad budžeta komitejai noteiktajā laika grafikā, laika termiņā. Bet visi. Bet, vārdsakot, tā ir tāda kā sākotnēji lieta parādīt komisijai, ka šeit ir dažas idejas, vai jūs lūdzu varbūt aplūkot, cik tas būtu iespējams. Uh, termiņš, galīgais laika termiņš pilotu projektiem un jebkādiem grozījumiem būs tiks nosprausts kaut kur augustā. Bet, ja mēs runājam šeit par atzinumu, ja mēs par to runāsim jūlijā, uh, būtu labi, ja līdz 21. jūnijam kaut kas varētu tikt iesniegt sektoriātā, un tad mēs varētu to visu apstrādāt un tālāk pārnāt jūlijā. Tātad tāda bija šī doma par 21. jūniju kā galīgo laika termiņu. Tātad tāda ir situācija šobrīd. Visi joprojām var iesniegt, ierosināt pilotu projekts, visas politiskās grupas to var darīt, tās jau daļai to darījušas liberāļu tautas partija, tāpat arī eh, zaļie ir iesnieguši divus projekts, nekas šobrīd nav no sociālistiem, bet eh, joprojām process turpinās, tātad nav nekāda problēma iesniegt vēl projekts. Paldies! Un galīgais komitejas izvērtējums, saka priekšsādātāji, vēl tiks veikts. Mēs uh, veiksim sagatavošanās darbu. Mēs arī runāsim ar komisiju par pašreiz noritošiem projektiem. Tagad jums ir jāveic darbs politiskajās grupās, nu tad mēs atgriezīsimies atkal pie šī jautājuma, lai lemtu uh, šeit reģionālās attīstības komitejā par prioritātēm. Man uh, izpratne ir tāda, ka uh,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 der Berichterstatter hat unsere Fraktion an seiner Seite, wenn er einen Weg findet. Referents no savas puses eh, centīsies eh, iegūt līdzekļus. Mēs jau gadiem ilgi esam centušies to darīt, mēs esam centušies eh, realizēt šo situāciju. Bet padome vienmēr to visu ir bremzējusi, un finanšu ministri iespējams arī šajā situācijā vēlēsies iegūt naudu. Taču mēs strādājam parlamentā, es esmu daļa no parlamenta, un tas nozīmē, ka mums ir pilnīgi citas intereses. Mūsu politiskā grupa ir uh, ieinteresēta tajā, lai kohēzijas politika darbotos un lai tai būtu pieejami līdzekļi, tāpat kā iepriekš. Ja runa par pilotu projektiem, tad jau ilgus gadus esmu vai nu bijusi aizvietotāja vai arī pastāvīgā locekla budžeta komitejā un mēs patiešām neesam iesnieguši nevienu pilotu projektu. Es uzskatu, ka mums kā komitejai vajadzētu sanākt kopā un pārdomāt, vai tiešām mēs vēlamies lai mums būtu pieci pilotprojekti kā reģionālajai komitejai. Jūs zināt, kāda ir procedūra, kāda ir budžeta procedūra, un tā noteikti nemainīsies savā būtībā. Mums attiecībā uz pilotprojektiem pašlaik situācija ir tāda, ka naudas nav īpaši daudz. Taču iekarst un stundām ilgi runāt par to, kurš no pilotprojektiem saņems papildu līdzekļus, es domāju, ka mums vajadzētu vēlreiz kritiski pārbaudīt, vai patiešām ir vajadzīgs organizēt piecus pilotprojektus, kura pilnīgi garantēti budžeta, budžeta komitejā kāds no tiem netiks atbalstīts. Mums vajadzētu paskatīties, kā, mm, kā tiek īstenota Erasmus programma, kāda, kā strādā projekta attiecībā uz Romiem. Mums vajadzētu pārdomāt, kur tad ir mūsu prioritātes, ko mēs vēlamies nākotnē paveikt. Šī nelielā mārža, par ko runāja referents, manuprāt, ir saprotama. Es uzskatu, mums šeit ir maz iespējas būt elastīgiem, līdz ar to mēs nevaram pārāk daudz ko mainīt pašreizējā situācijā. Te būtu jāuzdod jautājums, vai diskusijās par turpmāko kohēzijas politiku mums nevajadzētu padomāt par lielāku elastīgumu. Varbūt arī turpmākās krīzes situācijās mēs varētu tad rēģēt daudz ātrāk, taču ņemot vērā pašreizējo budžetu, tas vairs nevar spēlēt pārāk lielu lomu. Bet eh, pašsaprotama mūsu politiskā grupa atbilstīs referentu, un es patiešām uzskatu, ka mums vajadzētu būt uh, spēcīgiem, mums vajadzētu skaidri paust savas komitejas nodo nodokli budžeta komitejā. Lielas paldies, Rika Mālere. Voin, voin aivan hyvin yhtyä näihin kollegoihin. Paldies priekšsādātāji. Es arī pilnīgi piekrītu iepriekšējās runātājs teiktajiem, manuprāt, tas tiešām bija ļoti labi pateikts. Es gribēju pievērsties tādam specifiskākam jautājumam, mums nav palicis daudz laika, es gribēju runāt par eh, konkrētiem reģioniem, eh, kam nav pietiekami daudz finansējumu. Nu, piemēram, Baltijas jūras stratēģija, Baltijas jūras reģions. Toreiz, kad mēs afet runājām par šo jautājumu, tad saņēmām tādus spēcīgus priekšlikumus. Priekšlikums veidot atsevišķu budžeta līniju kategoriju pāriet no 4. sadaļas uz 1b, kas ir kohēzijas e, politikas budžeta līnija. Un es domāju, ka arī šeit mums komitejā vajadzētu plašas diskusijas par to, ko tad tas nozīmēs. Ja mēs sākam finansējumu e, makro reģionus no vienas budžeta līnijas, bet tad, ja šī budžeta līnija mainās un tās vienlaicīgi finansē, piemēram, arī kohezijas politiku, tad ko tas varētu nozīmēt praksē kopumā? kohēzijas politikai. Mums kā komitejai šādas diskusijas nav bijušas, un, manuprāt, tas ir vajadzīgs. Esmu aizstājēji arī budžeta komiteja un zinu, ka tiek izdarīts ļoti liels spiediens uz šo izvēli, un tas mums ir jāapspriež, jābūt ļoti piesardzīgiem. Tā, lai šāda veida lēmumi mūs nepārsteigtu nesagatavotus, jo mēs taču esam atbildīgā komiteja par šiem jautājumiem. Jā, Tālāk vēl pēc iespējas īsāk izsakieties nākamā runātāja. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Pateicos par eh, ļoti kvalitatīvo darbu referentam. Mēs eh, runājam par kohēzijas politiku un konstatējam, cik eh, lielā mērā šis absorpcijas līmenis ir nepietiekams. Man šķiet, ka šai kohēzijas politikai trūkst elastīguma, un tāpēc es gribētu arī ilustrēt savu priekšlikumu. Pašreizējā kohēzijas politika sākās 2007. gada 1. janvārī, tā tika īstenota, tai tika nospraust dažādi virzieni, mērķi. Tā tika uzsākta 2005. gadā, pavisam citā struktūrā un veidā. Ekonomiskā krīze, kas uh, mūs ir skārus tagad, nebija pilnīgi iedomājama 2005. gadā, tad, kad tika lemts par kohēzijas politiku un galveniem virzieniem. Tātad toreiz nebija pat domas, ka tā varētu notikt. Neviens nevarēja paredzēt tik strauju un uh, tādu smagu lietu attīstību, kas skār ne tikai valsts, bet arī uzņēmumus. Un es domāju, ka <clears throat> tas, zināmā mērā, raksturo šo kohēzijas politiku. Tai pietrūkst, kā es teicu, eh, elastīguma un eh, spējas pielāgoties savai konjunktūrai. Un tieši tāpēc, es domāju, šis absorpcijas līmenis ir nepietiekams. Un es domāju, pavisam godīgi, es uzskatu, ka mums būs grūtības eh, iedzīt šo nokavēšanos atlikušajā laika periodā. Tā, tad es pilnībā piekrītu Krēls kundzei par to, ka uh, jādara tā, lai valsts varētu saglabāt eh, zināmos reģionālās pat ne, nepatērētās summas. Gribētu paskaidrot, tātad reģions, kas nespēja apgūt visus piešķīrumus, vajadzētu dot iespēju, lai uh, uh, šī nauda tiktu novirzīta tiem reģioniem, kas labāk, kas ātrāk uh, spēja apgūt šos līdzekļus. Un uh, vēl daži vārdi par Erasmus uh, programmu. Uh, vietējās ievēlētās amatpersonas, man šķiet, ka tā ir ļoti laba ideja. Manuprāt, tas uh, ļaus šīm vietējām uh, ievēlētajām amatpersonām, vietējiem cilvēkiem veikt pieredzes apmaiņu un tādā veidā padarīt spēcīgāku šo kohēzijas politiku un spēcīgāk tajā darboties un ļaut tātad šai Eiropas politikai būt spēcīgākai visā teritorijā. Paldies, Laslo, vai jūs gribētu izmantot kādu minūti vēl kādiem noslēguma vārdiem? Jā, paldies. Pirmām kārtām es gribētu pateikties visiem kolēģiem, kas izteica komentārus. Es eh, centīšos visu iestrādāt eh, galīgajā darba dokumentā. Ņemot vērā, ka laiks ir ierobežots, es gribētu minēt tikai pavisam īsi dažus punktus. Galvenais mūsu mērķis, mūsu ambīcija ir aizsargāt komisijas pozīciju. Tā vismaz vajadzētu būt. Komisija ir darījusi, kas bija tās spēkos reģionālās politikas labā, un cīņa tagad būs uh, starp padomi un mums, uh, mums kā komisijas atbalstītājiem. Tātad tā būs tā pati vecā dēja, bet ar dažiem jauniem elementiem. Tātad tā ir mūsu galvenā ambīcija un centiens. Otra ambīcija, lai pilotprojekti projekti tiktu atbalstīti šai sakarībā. Es nedaudz nepiekrīstu sociālistu pozīcijai, kolēģi diemžēl ir pametusi zāli, bet eh, šobrīd, jā, ir labi, ka mums ir garš saraksts, un ja šo garo sarakstu atbalstīs eh, specializēta komiteja, kā reģionālās attīstības komiteja, tad saraksta pirmā daļa būs uh, spēcīgākā pozīcijā, tad, kad tiks pieņemts gala lēmums, un tāda ir šī visa pasākuma psiholoģija, ja tā varētu izteikties, uh, budžeta komitejā, un arī diskusijās ar referentiem. Runājot par konkrētiem pilotu projektiem, tad uh, jāsaka, Erasmus tiešām ir ļoti laba ideja, To parlaments ļoti pozitīvi vērtē un ne komisija. Mēs joprojām gaidām izvērtējumu un pētījumu. Mēs nedomājam, ka šajā jomā mēs, mēs būsim veiksmīgi. Es domāju, ka ideja ir ļoti laba. Tālāk Roma jautājums, projekts ļoti labs. Es gribētu saņemt vairāk informācijas par to, kā tas darbojas. Un runājot par mikrokredītiem. Uh, kā pilotu projektu. Domāju, ka mums vajadzētu ļoti uzmanīgi izanalizēt saikni starp šo pilotu projektu un jauno mikrofinansēšanas kredītlīniju, kas tiek uzsākta šobrīd. Man ir tāda sajūta šobrīd, vēl neesmu gan pilnīgi drošs par to, ka tā ir eh, tāda nepietiekama, jo mums, manuprāt, ir spēcīgāki instrumenti mūsu rīcībā nekā šī mikrofinansēšanas kredītlīnija. Par laika grafikiem runājot, jā, es domāju, ka tie ir loģiski, skaidrojums bija saprotams. Gribētu teikt vēl tikai dažus vārdus par uh, Lisabonas līgumu. At to es savā prezentācijā solīju, bet gal galā neiekļāvu. Jūs jau vairāk kārt esat dzirdējuši, dzirdējuši ka Lisabonas līguma dēļ uh, Eiropas parlamenta uh, pilnvaras budžeta uh, jautājumos ir būtiski pastiprinājušās bet tas tikai tā šķiet no virspuses. Reāli mūsu pilnvaras ir vājākas nekā agrāk. Kāpēc? Tāpēc, ka visa sistēma ir tāda, ka dažādām institūcijām ir jāvienojas. Un ir tikai viena situācija, kurā parlaments var pats lemt. ja ir bijusi vienošanās samierināšanās komitejā un ja padome nobalsojas pret, tādā gadījumā mēs varam balsot, kā mēs paši vēlamies. Vai tas ir reāli, ka prezidentūra un viss pārējās dalībvalsts ved sarunas ar mums, un uh, tad mēs ieejam citā telpā un nobalsojam pret šo vienošanās? Es domāju, ka tas ir pilnīgi nereāli. Tā tad mums ir jābūt daudz labāk sagatavotiem turpmākām sarunām, Mums ir nepieciešamas labas vienošanās un ļoti skaidras, stingras, sarkanās līnijas. Tātad tas ir noslēpums šai jaunajai situācijai. Ja mēs teiksim nē, tad visa pakotne atkal atgriezīsies atpakaļ komisijā, un viņiem vajadzēs nākt lajā ar jaunu priekšlikumu. Tātad, ja viņi centīsies samazināt, iet zem vēl šīs vienas 12. daļas, tad mums vairs nebūs nekāda interese vispār piekrist, vienoties, bet uh, prezidentūra vienmēr ir interesēta uh, parādīt, ka jā, es, mēs izstrādājām budžetu. Tātad, tas būs šis galvenais uh, virzītājs spēks. Agrāk mums vismaz bija vienošanās, ka tāds ir maksājuma līmenis un zem tā Zem šī līmeņa mēs eh, varam lemt tātad, kurā pozīcijā, kas tā, tad to mēs varam eh, lemt par šiem neobligātiem izdevumiem. Tā vairāk nav, vairāk nav otrais lasījums, un šis tā sauktais otrais lasījums principā būs viens balsojums. Tā tad, eh, jā vai nē, paldies visiem par uzmanību, paldies par ierosinājumiem, un es darīšu visu, kas manos spēkos. Paldies, saka Priekšstādātāji, paldies Laslo, gribu atgādināt kolēģiem. Tātad runājot par šiem pilotprojektiem. Ja politiskās grupas joprojām vēlas nākt klajā ar kaut kādiem ierosinājumiem, tad to vajadzētu darīt tagad, lai mums būtu vairāk laika sagatavoties uh, lēmumam par mūsu prioritātēm, ko mēs uh, pieņemsim vēlākais tajā brīdī, kad notiks budžeta grozīšana, kas būs iespējams augusta beigās vai septembrī, bet katrā ziņā mums uh, vēl ir iespējams diskusijas par prioritātēm jūlijā. Tagad mēs pārējām pie pēdējā jautājuma mūsu darba kārtībā, un tās ir diskusijas ar ekspertiem, kas ir laipni piekrituši uh, šodien piedalīties mūsu viedokļu apmaiņā. Tātad uh, Džons Butlers no Straslaidas universitātes, Žan Šarlek, kurš ir Eiropas komisijas reģionālās policijas ģenerāldirektorāta ģenerāldirektora vietnieks, tam ir Žan Russo, kurš ir Eiropas komisijas reģionālās politikas ģenerāldirektora valsts eksperts. Un Jācek Šlahta, profesors no Varšavas ekonomikas augstskolas. Es gribētu aicināt mūsu četrus ekspertus, viesus, eh, tātad sniegt 5-6 eh, minūšu eh, prezentāciju par to, ko jūs uzskatāt par svarīgāko. Jūs uh, uzklausījāt mūsu diskusijas šodien, tātad lūdzu pastāstiet, kas jūs prāt ir svarīgākais uh, pieņemot uh, lēmumus mūsu politikā pēc 2007. gada, un pēc tam mums notiks viedokļa apmaiņa, tātad es nezinu, kurš sāks, varbūt Butler kungs, varbūt sāks pirmais alfabētiskā kārtībā. Uh, good morning. Um... Labrīt, saka Butler kungs, godātie komitejas deputāti, dāmas un kungi. Esmu Džons Butlers no Eiropas politiku pētniecības centra no Strasklēdas Universitātes Glāzgovā. Mani lūdzu uzstāties apmēram 5 minūtes, un tāpēc uzreiz gribētu, nu, īsumā padalīties pārdomās par to, kāda ir pašreizajā situācija sastībā ar politikas debatēm attiecībā uz nākotnes uh, zaļo politiku, un ir viens pavisam konkrēts kome komentārs, un tas ir par šīs politikas izpildi, darboties spēju. Uh, nu, pilnīgi noteikti redzam, ka ar vien vairāk pieaug intensitāte debatēs. Un tās ir atklājušas virkni tādu pamatjautājumu, kas attiecas uz politikas nākotne. Pirmām kārtām, ja skatāmies uz to, ko var saukt par to kopīgo izejas punktu, es domāju, ka ir vairākas jomas, kur pastāv vienošanās. Pirmā ir tāda, ka šai politikai jābūt fokusētākai, koncentrētākai. Uh, Iespējams, te jābūt koncentrētāji uz ierobežot prioritāšu skaitu. Nu, un visparstākās, protams, būtu pētniecība, novatorisms, eh, zemu emisiju ekonomika eh, un tam līdzīgi. Otra joma, kur ir vienošanās, ir tas, ka ir nepieciešamība lab, nepieciešama labāka un redzamāka darba izpilde. Jā, no nu, droši vien attiecīgi nosacījumi izdevumiem un to tēriņiem labākai, labākam novērtējumam būtu jābūt trešām kārtām. Uh, Ļoti daudz no izteikumiem eh, runāja par to, ka vajadzīga strateģiskā saskaņotība Eiropas Savienības līmenī starp attiecīgiem politikas jomām, starp struktūra politikām un, sta eh, un eh, starp struktūra politikām dažādās Eiropas Savienības sektoros. Un tad turklāt nepieciešamība arī uh, racionalizēt finanšu pārvaldību un kontroli, tātad sistematizēt to. Nevis mazināt striktumu šīm kontrolēm, nē, nevis padarīt tos vajākus, bet tos sistematizēt un racionāli paiet eh, tam, kā, kā šie noteikumi tiek īstenoti praksē. Ceturtām kārtām pilnīgi noteikti pastāv nepieciešamība vienkāršot administrāciju. Bet nu, pie šāda veida jautājumiem jau pieskarās jebkura debaša ietvaros vispēdējo 20 gadu laikā. Un visbeidzot, kas nav maz svarīgi, ir nepieci... pastāv vienošanās par to, ka lielāks uzsvars jāliek uz teritoriālo sadarbību. Un tomēr tāpat laikā redzam arī ļoti liels domstarpības šo debašu laikā. Pirmā joma, kur pastāv domstarpības, ir tas, kādai bu vajadzētu būt šai politikas, šīs politikas lomai un aptvērumam. Uh, Vai tai vajadzētu būt Eiropas Savienības mērogā, vai tai vajadzētu fokusēties uz nabadzīgākajiem reģioniem, vai tai vajadzētu turpināt būt spēcīgai politikas jomai pašai kā tādai, jeb varbūt tai jākļūst par sekundāru politikas jomu, kas darbojas kā atbalsts citām, papildinājums citām politikām, citām jomām. Otrām kārtām domstarpības pastāv arī attiecībā uz to, kādām jābūt attiecībām starp dažādām struktūra politikām. Nu, piemēram, starp Eiropas reģionālo attīstības fondu un Eiropas sociālo fondu. Uh, starp struktūra fondiem kopumā un, piemēram, lauka attīstības politiku. Un domāju, ka mēs redzam arī, ka pastāv atšķirības tajā, kāda nozīme tiek piešķirta daudz līmeņu pārvaldībai. Vai, piemēram, šī pieeja politika īstenošanai būtu jācentralizē vai jāreģionalizē? Nu, tā tad, tā, tie tādi vispārīgi pārspriedumu, ko varam izteikt. Bet tad ir pievērsīšos šai vienai vienotības jomai, respektīvi nepieciešamībai pēc tā, lai darbu projektu izpildu būtu redzamāka un uh, efektīvāka. Pēdējo novērtējumu rezultātā, un tos īstenoja komisija reģio ģenerāldirektorātā, manuprāt, bija lielisks solis uz priekšu. Un šķiet, vakar vien jau par to jau runājām. Bet es domāju, ka ir mainīsies šī novērtējuma kultūra, nu, vismaz atsevišķās dalību valstīs. Un kas izriet no šo novērtējumu īstenošanas, ir tas, ka kohēzijas politika pilnīgi noteikti dod būtisku ietekmi nu, vismaz saskaņā sevišķām metodoloģijām, kas, piemēram, tad palīdz ietekmēt eh, IKP izaugsmas modeļus. Ir arī pierādījumi tam, ka ir bijusi ietekme uz nodarbinātību, īpaši, piemēram, ar uzņēmumu atbalstu instrumentu, būtiski ieguldījumi arī reģionālo deficītu mazināšanā. Un ir arī pierādījumi par to, ka šai politikai ir pievienotā vērtība Un ir arī tāda kā tālākā domino efekta ietekme, kas šai politikai pastāv atsevišķos reģionos un kas, protams, īstenojas tālāk nacionālo politiku ietvaros. Un tomēr no novērtējumiem izriet arī tas, ka izpilde nav vienlīdzīga, vienmērīga visās valstīs, visos reģionos. Nu, tas, acīm redzot, nav pārsteigums. Bet tas, kas, manuprāt, kam baidzētu radīt bažas, ir tas, ka tiek, tiek pierādījumi liecina arī par, kons konsistent, par reālām institucionālām problēmām. Nu, piemēram, redzam, ka nepi ir nepietiekama analītiskā bāze, lai izstrādātu programmas un intervences. Redzam, ka trūkst strateģiskas saskaņotības. Uh, Un līdz ar to pilnīgi noteikti šīs idejas par integrēto pieeju, nu, ir tāds diezgan futuristisks, jo pastāv koordinācijas trūkums starp dažādām aģentūrām un iesaistītajām iestādēm reģionālās politikas īstenošanas jomā. Līdz ar to ir arī problēmas arī ar eh, resursu sadalījumu Un neskatoties uz visiem centieniem, un to ir ļoti daudz, pastāv tomēr tāda nespēja sistēmas uzraudzēt tā, lai nonā, uzraudzīt tā, lai nonāk pie saulēcīgas un pamatots informācijas un datiem. Protams, šī novērtējuma kultūra tomēr ir platusies, izvērsusies. Un šīs institucionālās problēmas, protams, nav aktuāls pilnīgi visur. Ir arī tādi piemēri, kas liecina par paraugu praksi daudzās jomās, un ko šāda problēma nav. Bet, nu, tāpat ir arī šie vājie reģioni. Bet jautājums tad ir tāds, kāpēc? E, pastāv šīs institucionālās problēmas un ierobežojumi, kas ir izrietējuši arī jau iepriekšējo debašu laikā, 2000. gadā, un daudz šīs problēmas e, tika sastaps jau 90. gadu vidū. Un, manuprāt, eh, ir virkne jautājumu, kas būtu ļoti nopietni jāizskata pašreizējo debašu laikā pirmām kārtām. Mums vajadzētu apskatīt vēlreiz šīs dalītās pārvaldības, ja daudz līmeņu pārvaldības eh, jautājumu. Tas, protams, ir būtiski spēka avots, bet tas ir arī zināms trūkums. Ideāli daudz līmeņu pārvaldības sistēma tik ļoti labi Bārkar ziņojumā atspoguļot un kas nav mazsvarīgi vienas šādas sistēmas, efektīvi funkcionējušas sistēmas pazīme, ir tas, ka augstākajā līmenī ir spēja pārliecināties, ka līdzekļi tiek tērēti efektīvi un atbilstīgi. Un te ir virkne punktu, eh, ko vēl varam pieminēt atsevišķi klāt pie šīs sistēmas funkcionēšanas. Otrs jautājums ir šī strateģiskā saskaņotības starp dažādām intervencijām. Es jau pieminēju šo jautājumu, un Eiropas līmenī tāda veida eh, problēmas rodas. Bet es domāju, tas ir izaicinājums arī katrai dalību valstī, jo daudzos gadījumos trūkst uh, saskaņotas domāšanas attiecībā uz to, kādā veidā šīs intervences tiek īstenots. Strateģiskos dokumentos tas izskatās ļoti labi, bet tajā brīdī, kad tie tiek īstenot prasē, tad šie pasākumi kļūst nesaskaņoti. Domāju, ir arī jādomā par institucionālo kapacitāti. Tā tas ir vēl viens trūkums, un to esam sapratuši šajā konkrētajā periodā. Un tiek izdarīt centieni, lai to uzlabotu. Ir pilnīgi skaidrs, ka daudzos gadījumos intervences tiek pārvaldītas labi tādā ziņā, ka līdzekļi tiek tērēti, eh, par tiem notiek atskaitīšanās, bet eh, tas nav tas pats, kas strateģiski saskaņota, integrēta pieeja. Un šai jomā, manuprāt, eh, kapacitāte vēl nav pilnībā izveidota. Un tas, protams, tālāk nes līdz pārvaldības problēmas. Un visbeidzot, gribu vērst jūs uzmanību uz to, ka arī atskaitīšanās spēja ir salīdzinoši ierobežot šīs politikas ietvaros daļēji. Tāpēc tāpēc, ka tas notiek programmu līmeņos tikai, un tur savukārt nav nopietnu diskusiju par to, kāpēc kaut kāda konkrēta mērķa, piemēram, nav sasniegt, bet eh, turklāt arī Eiropas līmenī šī atskatīšanās nav pietiekami, un tāpēc es gribu vēlreiz atsaukties uz Barkera ziņojumu rekomendāciju par to, ka ir vajadzīga augsta līmeņa, augstāka līmeņa kontroli par to, ka politikas izpilde notiek un eh, jānotiek arī debatēm par šādu mēģu sasniegšanu vai nesasniegšanas gadījumā. Paldies! Paldies, saka priekšādātāji. Kas nākamais no jums uzstāsies? Eh, bonjour, madame la présidente. Labdien! Paldies, priekšstādātājs kundze, paldies par jūsu uzaicinājumu piedalīties sēdē pavisam ātri. Domāju, ka nākošajā turpmākajā periodā galvenais jautājums un par kur jau notiek šobrīd debatas gan komisijā un dalību valstīs, un arī parlamentā, ir uh, kohēzijas uh, politika. Vai tā joprojām ir aktuāla? Uh, domāju, ka tātad jā, šeit jārunā arī par tās pievienoto vērtību. Ir jārunā par šī, šīs politikas iespējamo pievienoto vērtību. Tā ir debata, kas nekad nebeidzas saistībā ar kofeizijas politiku, nu jau gadiem ilgi. Domāju, ka galvenais, ko vajadzētu minēt, lai nebūtu neskaidrību saistībā ar šo komisiju, ir tas, ka pirmām kārtām šī ir uh, struktūrētas uh, darbības politika, tā tad ilgtermiņa darbības politika. Tā nav uh, uh, konjunktūras politika. Pretējā gadījumā te nebūtu nekāda jēga. Tā nav arī politika, kas uh, rada ieņēmumus. Tātad kohēzijas politikas galvenā doma ir, lai tas būtu instruments uh, dalību valstīm uzlabot uh, sociālo situāciju, sociālo dzīves līmeni. Tātad, ja eh, šie mērķi eh, netiek izpildīti, tad tā arī nedod savu pievienoto vērtību. Otrām kārtām domāju, ka vajadzētu šeit eh, atcerēties, kā 20 gadu laikā šī politika ir piedzīvojusi divas pretējas tendences. Pirmā tendence - virzība, tātad subsidiaritāte, pieaugoša un gandrīz vai pilnīga programma izstrādāšanā un projektu izvēlei valstīs un reģionos, un gluži pretēji pastiprinājās arī finanšu kontrols režīms, tāpat arī revīzijas un kontrols režīms, un nesoties uz to, ka reģioniem un valstīm bija liela teikšana, tomēr līguma nosacījuma dēļ komisijai ir bijusi noteicošā loma attiecībā uz finanšu līdzekļu apgūšanu un kontroli. Tātad, ņemot vērā manis iepriekš teikto, es domāju, ka mēs varētu censties e, ļoti tādā īsā laika periodā, ko jūs esat nospraudusi, priekšsēdētājs kundze, uzdot trīs jautājumus. Pirmais. Tātad, reģionālais līmenis, vai tas joprojām ir atbilstošs kohēzijas politikai, un mēs skaidri zinām, ka notiek šobrīd uh, politisks debats par šo jautājumu. Otrām kārtām, Kohēzijas politikas funkcionēšana, vai tā joprojām, vai tās mērķis ir mazināt šīs uh, attīstības atšķirības? Un trešais jautājums, kas jau tika uzdots, ko uzdeva Bašlerkungs, par uh, uh, kohēzijas politikas pārvaldību. Vai tas ir galvenais elements, kurā vajadzētu nodrošināt kaut kādu evolūciju, lai nodrošinātu pievienoto vērtību. Pavisam īsi par šiem trim punktiem. Tātad pirmām kārtām, vai reģionālais līmenis joprojām ir atbilstošs? salīdzinot ar nacionālo valstu līmeni un salīdzinot ar sektoriālu rīcību. Kā jūs teicat, notiek politiska debata šajā jautājumā. Divi ļoti ātri konstatējumi, jo es domāju, ka ir jāsaprot šeit, kāds mums ir atsaucas punkts. Eiropas Savienībā 27 valstis, un šodien lielākais vairākums, un tas ir 55% uh, reģionu uh, visā Eiropas Savienībā, ir uh, zemākā IKP attīstības līmenī nekā vidējais rādītājs Eiropas Savienībā. Tā tad kāda ir šo reģionu konkurētspēja? spēja? Tātad tie reģioni, kuriem rādītās no 65% līdz 100, tiem ir zināmas grūtības. Tātad tas nozīmē, ka Eiropas Savienības teritorijas kopumā var teikt, ka ir uh, grūti nodrošināt konkurētspēju un ilgspējīgu attīstību. Otrais punkts. Reģioni, kas ir nedaudz zem šī vidējā uh, rādītāja 104 reģioni, tas ir vairāk kā trešā daļa, atrodas uh, šajā uh, 65 un 100% uh, spektrā. Un ja mēs šeit runājam par mūsu lielākiem konkurentiem ASV, Japānu, tad, uh, tad mēs redzam, ka tikai 15 uh, reģioni ir tādā ļoti pozitīvā situācijā. Tā, manuprāt, ir, tas ir reālākais galvenais jautājums par koheizijas politiku atbilstoši līgumam ir jānodrošina līdzsvars starp reģionālo attīstību, bet mums jāskatās arī, kāda ir viss šī globalizācijas ietekme. Trešais punkts, pavisam īsi, kāda ir situācija? Ja mēs salīdzinām šos attīstības atšķirības uh, Eiropas Savienībā un citos konkurējošos reģionos, salīdzinot ar uh, citām valstīm, mēs redzam, ar Japānu, ASV, mēs redzam, ka uh, sektoriālā rīcība varbūt nav galvenais uh, risinājums Tātad, par, eh, tātad tas vienkārši, lai mēs labāk saprastu, par ko mēs runājam. Tālāk, eh, kohēzijas politikas eh, funkcionēšana. Vai tās galvenais mērķis joprojām ir samazināt šīs atšķirības? Pirmkārt, Lisabonas līgums ir vēlreiz nospraudis 174. pantā, ka šo attīstības atšķirību atš mazināšana, nodrošinot ekonomisko attīstību, ražošanu un lauku reģionu attīstību, un teritoriāla attīstība, tātad, ka tās ir visas šīs politikas misijas uzdevuma, un citu uzdevumu nav. Lisabons līgums, par to tika balsots eh, pavisam nesen. Otrām kārtām, akcents arī likts uz to, ka reģionālajā kontekstā ir jāņem vērā teritoriālās īpatnības. Tātad eh, konkrēti reģionu handikaps, eh, pilsētu, lauku reģionu, to īpatnības. Tātad tās jāņem vērā, definējot šīs atšķirības. Debatēs mēs redzam, ka šai sakarībā tiek ierosināts divas politiskas alternatīvas. Pirmā alternatīva. Pirmā alternatīva kohēzijas politikai tā tad norādīt eh, noteikti, kā prioritāte ir sektoriālai rīcībai, sektoriālām darbībām. Divas sekas, kas šādā gadījumā būtu nu, neizbēgamas. Pirmām kārtām ekskluzīvi stiprinātos viskonkrēt spējīgākie eh, ražošanas sektori un palielinātos vēl joprojām eh, reģionālās attīstības atšķirības. Tas ir pilnīgi skaidrs. Otra alternatīva, par kur notiek diskusijas, tas ir eh, pārcentrēt šo politiku uz nacionālo līmeni un nevis uz reģionālo līmeni. Kāda šajā gadījumā būs sekas? Sekas būs, es jau šeit zināju, jūs uzklausīju jūs diskusijas par IKP. Tātad šīs IKP atšķirības samazināsies, līdz ar to finanšu līdzekļi samazināsies. Tas nozīmē, ka reģionu kapacitāte būt reāliem partneriem Eiropas uh, veidošanā un stratēģijā 2020 principā pilnīgi izzudīs. Tātad reģionu vairs nebūs kā tieši partneri, vai tas ir tas, ko mēs vēlamies uh, panākt. Rezultātā pašreizējā šīs politikas arhitektūra ap šiem galvenajiem trīs mērķiem vai tā ir tik liela problēma? Kāpēc tā ir tik liela problēma? Ir skaidrs, kā tā ir problēma dalībvalstīm vai tiem, kas domā, ka šī renacionalizācija ir risinājums, izmantojot uh, koordinācijas metodu un bez uh, kopienas budžeta. Uh, šīm dalībvalstīm vai šīs uh, domas uh, atbalstītājiem šķiet, ka jā, tas būtu risinājums. Otrais punkts. Otrais iespējamais risinājums - tātad sniegt uh, atbalstu attīstības poliem. Jautājums atkal, vai tas būs risinājums, sakojot tirgus rādītājiem? Tātad tas nozīmē, ka palielināsies tikai uh, šīs uh, ekonomiskās atšķirības, un tās vairs nebūs tikai skalā 1 līdz 8. Un uh, raugoties uz mūsu politiskiem un ekonomiskajiem konkurentiem, tas novest vēl pie negatīvākas situācijas. Trešais punkts - kohēzijas politika. Tātad vai tai vajadzētu uh, izpausties nacionālā līmenī, izskaužot reģionālo līmeni? Šobrīd, kā es teicu, debat, politiskās debats ir par to, vai tam būtu jānoriet uh, nacionālā līmenī vai Eiropas līmenī. Tātad tas nozīmē, ka pazūd šis reģionālais līmenis programma izslāda reģionos un uh, droši vien arī specifiskā finansējuma uh, atcelšana. Uh, Tātad, vai tas nozīmē, ka mēs pa saglabāsim pašreizējo šo arhitektūru, pārdo pārdomājot prioritātes? Protams, ka prioritātēm ir uh, jāsaglabājas. Uh, mazāk attīstītiem reģioniem jābūt kā, kā prioritātei. Otrām kārtām, uh, reģionālās konkurētspējas reģioni attiecībā uz tiem grib norādīt pavisam ātri. Tātad, kur viņi atrodas? Arī šie reģioni izceļas milzīgas grūtības globalizācijas apstākļos. Eiropas uh, palīdzība šiem reģioniem ne, nedos nekādu uh, pievienoto vērtību. Tātad zinot, ka šo ekonomiski attīstīto reģionu eh, spēks samazinās, vai tas nenozīmē, ka mazinās arī Eiropas Savienības spēks šajā sakarībā trešām kārtām? Uh, Ir runa par šo pārejas periodu vai grupu tiem reģioniem, kas iziet no konverģences, bet kas joprojām vēl tālu no Eiropas Savienības mērķiem. Tās ir nopietnas debatas, jo finansi, finansiāla palīdzība, konkrēta palīdzība šeit ir nepieciešama. Domāju, ka ir jāņem vērā debatēs jau teiktais. Jāizvērtē, kādas ir ekonomiskās krīzes sekas. Mēs šobrīd finansiālā ziņā nesam spējīgi sniegt atbilstošu palīdzību. 2011. un 2012. gadā tieši šajā ziņā mēs ļoti smagi cietīsim no šīs krīzes uh, uh sekām bezdarba un uh, sociālo problēmu ziņā. Tātad, kāda ir šīs uh, ātrās rēģēšanas kapacitāte? Mums ir nepieciešams uh, būtiskāks finanšu instruments, jo Uh, šie reģioni, kas teica, šie ekonomiski attīstītākie reģioni vēl arī nākotnē cietīs no problēmām. Bet uh, tā, tad ir nepieciešams labāk specificēt, kādas ir vajadzīgas, kādas ir vajadzības ka, reģionālā līmenī, katrā reģionā. Tāpat arī pilsētvidas jomā ir jāplūko galvenās uh, metropolas Tajās ir jāpievērš uzņa, uzmanība sociālās izsantības jautājumam. Tāpat ir jāaplūko lielās pilsētas, e, kas ir liels vairākums reģionos. Un trešām kārtām jādomā par reģionālo sinerģiju. Tieši šajā momentā šai kohēzijas politikai vajadzētu uh, dot savu devumu, jo pretējā gadījumā mēs fragmentējam programmu un uh, dezintegrējam visu rīcību. Trešais jautājums. Jautājums par eh, kohēzijas politikas pārvaldību. Tas ir politiski ļoti būtisks jautājums, eh, kā vienmēr, protams, bet šoreiz es domāju vēl jo vairāk nekā eh, līdz šim. Nerunāsim šeit birokrātiski. Es domāju, ka ņemot visu iepriekš teikto vērā, svarīgākās debatas kohēzijas politikas sakarībā un tās pārvaldībā būs tāds vai subsidiaritātes uh, process ir uh, apmierinošs un reāls? Man atbildi ir nē. Es domāju, ka uh, šī subsidiaritāte attiecībā uz programmu izstrādu, pārvaldību, līdzfinansējumu no, nospraušanu un debats galvā par, reģi, par, par rezultātiem, es domāju, ka. Es domāju, ka ir nepieciešams atgriezties pie ļoti nopietnām uh, diskusijām par to, kurš ir atbildīgs par konkrētām darbībām un uh, elementiem. Un uh, te jau tika runāts arī par tādu kā diagnostikas jautājumu. Šī diagnostika, manuprāt, netiek reģionos bieži vien pareizi veikta. Un tāpat arī tātad šīs prioritātes un sekas, tas viss neatbilst šiem diagnostikas uh, darbiem. Uh, Un uh, runāsim nopietni. Reģioni paši nav vēlējušies iesaistīties debatēs, nacionālā līmeņa debatēs par uh, sasniegtiem rezultātiem. Tā, tad, kā jau es teicu, ir vairākas lietas, kas ir jāizpēta, kas ir uh, detalizēti jāizskata, un es domāju, ka ir jāatgriežas pie debatēm par šiem nosacījumiem, un es domāju, ka tas mums varētu dot vairāk iespēju nekā risku. 17. maijā tika valstu vadītāji, mēs redzam, kā Eiropas uh, budžeta devums šajā sakarībā mainīsies. disparition de la programmation régionale, parce qu'on n'en aura pas besoin. Tātad pēc šiem jaunajiem lēmumiem sanāk tā, ka ja kādā valstī būs eh, neveiksmīga darbība, tad pārējais tiks salīdzināts eh, ar šiem rezultātiem un nenotiks eh, reāla politikas attīstība saistībā ar reāliem rezultātiem. Tā tad pastāv arī šis aspekts, ko es nu pat minēju. Un šī nosacītība, kondicionalitāte ir kā nosacījums, kas saistās ar uh, politiku. Mums ir jānosprauž saikne starp uh, kohēzijas politikas ieviešanas nosacījumiem un uh, tiem resursiem, līdzekļiem, kas ir attiecīgi paredzēti. Ļoti bieži. Ir tāda ilūzija, ka ir līdzekļi ieguldīšanai vidas eh, sektorā, bet tāpat laikā prasības bieži vien eh, netiek atbilstoši transponētas Eiropas valstīs. Un tādā gadījumā šim izvērtējumam vajadzētu būt kā priekšnosacījumam turpmākām investīcijām. Eh. Un otrām kārtām mums ir nepieciešams ļoti nopietnas debats diagnosticējot tos reģionus, kur IKP ir zemi noteikta uh, rādītāji, kur IKP, teiksim, ir 60% no Eiropas Savienības vidējā rezultāta. Kalabrijā, Kalabrijas reģionā, piemēram, nav tāda paša kā kaut kādā Francijas reģionā vai Gaunijā, tātad rādītāji nebūs vienādi, un mums ir nepieciešams ļoti nopietnas debats par to, uh, kāpēc uh, rādītāji ir tādi, tātad jāskatās, kāds ir bezdarba līmenis, IKP rādītājs un tā tālāk, un dalības valstīm nevajadzētu vadīties tikai pēc uh, šīs subsidiaritātes principa, vai nu mums ir uh, tādas plašākas prioritātes, kāds ir nospraustas stratēģijā 2020, vai arī mums vairāk uh, nedaudz ir jākoncentrējas savā darbā un jānosaka pareizie nosacījumi, lai mēs varētu veikt nepieciešamo kontroli. Es domāju, ka kohēzijas politikai ir nepieciešamas uh, konkrēts institucionāls debatas, un es domāju, ka mums būs jāstrādā no diviem uh, viedokļiem. Tātad jāraugās, uh, kāda būs jaunā finanšu skēma, tas ir viens leņķis. Uh, Ekosok komitejā pastāv reģionālā komiteja, kas uh, nekādā veidā nesaistās ar kohēzijas politiku. Mums ir nepieciešams regulāri saņemt uh, izvērtējumu par strateģiskajām izvēlēm, kas ir veiktas, un mums ir jāiesaistās visā šajā reģionālā diskusijā. Tieši šādā veidā bieži vien Eiropas parlaments ir konfliktā ar komisiju vai ar uh, kopienu tiesu, runājot par pārvaldību un kontroli. Bet, uh, ja mēs paraugamies uz šo nebeidzamo diskusiju par kļūdām, par kļūdu daudzumu, komisija un uh, revīzijas palāta, tad šīs uh, debats nekad nebeidz, tāpat arī attiecībā uz budžeta izpildes uh, apstiprināšanu. Tā tad ir jāpanāk, lai dalība valsts un reģionu uzņemtos savus pienākumus un atbildību arī parlamentu priekšā. Tā tad uh, vai nu parlamentam vai komisijai vai abiem būtu jāspēj uzaicināt dalību valsti, uh, lai nu kāda tur būtu procedūra, lai tā sniegtu atbildes par to, kā attiecīgo politiku līdzekļi ir izmantoti. Komisijai, protams, eh, būtu tāds eh, arbitrāžas eh, pilnvar šajā gadījumā, bet komisija, protams, nav atbildīga par projektu pārvaldību, jo tas, jo projekti notiek pat galē reģionā vai Bavārijā vai kaut kur citur vai Kentā, Anglijā, tā tad ir jādomā arī par šo aspektu. Un visbeidzot šī koncentrācija vai iezīmēšana, līdzekļu iezīmēšana 75% otriem mērķiem, 65% konverģences reģioniem. Tā, tad tas ir interesants uh, sasniegumu rādītājs, bet uh, šeit parlamentā, manuprāt, mēs nevaram atturēties no šī kārdinājuma mazināt šo koncentrāciju, kas ir paredzēta Lisabonas uh, līgumā, ir uh, zonas un jomas, kurās ir ārkārtīgi grūti kaut ko darīt šajā sakarībā. Es domāju, ka runājot par stratēģiju 2020, uzmanība noteikti būs jāvērš uz trīs stratēģijām. Pirmkārt, konkurētspējas nosacījumi un situācija. Otrām kārtām ilgspējīga attīstība, energo apgāde un iespējas energoefektivitāte un trešais ekonomiskā struktūras adaptācija. Un tas viss savukārt, kā tas viss saistās ar bezdarba līmeni, es domāju, ka šīm vajadzētu būt prioritātēm. Protams, visas prioritātes stratēģijā 2020 ir ļoti būtisks, jo tie ir uzdevumi, kas ir nospraust dalību valstīm. Uh, Bet domāju, ka mums jābūt prasīgākiem attiecībā uz kohēzijas politiku, lai ieviest šīs prioritātes. Paldies! Šlachta. Šlachtas kungam vārds. Thank you very much. Paldies. Paldies šo uzaicinājumu. Es vēlētos eh, paskatīties uz kādu citu leņķī šajā tematā. Es domāju, ka mums eh, nevajadzētu šeit piemērot tikai reģionālās politikas principus. Mums vajadzētu domāt eh, arī par pamatotu kritiku un arī ne par nepamatotu kritiku. Tas arī ir interesanti. Es vēlētos eh, šeit paust dažas domas. Pirmā doma - pārāk lēnā jaunu ideju adaptācija. Tātad pārāk lēna ideju pārņemšana no teorijas praksē. Ir divas interesantas domas - viena ir vietu ekonomika, otra ir zaudējuma ekonomika. Ja mēs eh, izlasām barkas ziņojumu, tad mēs redzam, ka šī vieta ekonomika ir izcilī sagatavota. Ja mēs runājam par otru dimensiju, tad iespējams teritoriālā kohēzija varētu būt pats eh, labākais projekts, ko īstenot, ko izmantot, lai īstenotu zaudējumu ekonomiku. Uh, Mums ir jādomā arī par tīkliem, arī tīkli ir labi apskatīti, tā ir jādomā arī par uh, robežu pārvarēšanu. Iespējams, mums vajadzētu kaut ko piebilst arī par uh, vadošo centru pārvietošanu. Otrā doma - pārāk lēna Eiropas ekonomikas attīstība. Vai kohēzijas politika ir par to atbildīga? Ļoti maz vai vispār nav atbildīga. Protams, ka tā ir problēma Mums ir jādomā, kā veicināt ekonomisko izaugsmi un attīstību Eiropā. Protams, mēs varam dot arī savu ieguldījumu. Mēs varam palīdzēt izmantot visas iespējas, lai paaugstinātu Eiropas reģionu izaugsmas kapacitāti. Taču mums visiem ir jāatcerās par pirmo 2020 stratēģijas variantu, Tur vispār kohēzijas politika nebija iekļauta. Tikai pēc eh, konsultācijām tā tika pievienota, tika pievienotas reģionālās un vietējās dimensijas, taču, cik tālu es saprotu, tas tika, viss tika izdarīts tehniskā veidā, nevis reāli. Pārāk lielas darījuma izmaksas eh, rezu, m, mm, līdzekļu saņēmējiem salīdzinājumā ar rezultātiem. Ja ir pilnīgi skaidrs, ka mums ir vajadzīga vienkāršošana, mums ir jāizvairās no dubultošanās, Mēs eh, šajā jomā darām jau pietiekami daudz, bet iespējams, ka to nepietiek. Pārāk daudz institūciju darījuma izmaksas padara vēl lielākas, it īpaši tādās valstīs kā Polija. Mums ir jāsamazina eh, šīs izmaksas mazākiem piešķīrumiem. Jā, jāuzlabo administratīvā kultūra kohēzijas politikas sistēmā. Par to jau runāja mani kolēģi. Koordinācijas trūkums starp dažādām politikām. Protams, mēs esam tikai daļa no visas sistēmas. Mēs nevaram nodrošināt uh, kvalitatīvu koordināciju, ja pārējie partneri to nevēlas integrētās programmēšanas dokumentos ir izteikti vairāki priekšlikumi, kas attiecās uz visām politikām. Teritoriālā ietekme arī ir daļa no tā visa. Mums ir jāatcerās arī par lauku apveidu problēmām. Tās ir apskatītas, bet tās nav iekļautas kā prioritāte. Es saprotu, ka tas ir politisks jautājums, un tieši tāpēc mēs nevēlamies šeit iejaukties, taču Tas ir ļoti nozīmīgi, tīpaši pēc 2007. gada izmaiņām. Netiek pievērsta uzmanība intervencei. Bieži vien tā ir eh, spēle, kā tiek apspriesti noteikumi starp komisiju un dalību valstīm. Eiropas komisija cenšas eh, sagatavot īso sarakstu, kamēr dalību valstis cenšas eh, šajā sarakstā iekļaut pēc iespējas vairāk, un galu galā pastāv ļoti plašas iespējas resursu izlietošanai, koncentrēšanās uz tematiskajām prioritātēm, tā vietā, lai izkliedētu projektus, kuriem nav minimālās koncentrējošas. Pieeja ar ļoti zemu līdzfinansējuma līmeni radīja problēmas, tāpēc uh, ka datorsistēmas dažādos uh, reģionos ir ļoti atšķirīgi attīstītas, un uh, līdz ar to šeit nav vajadzīgā līmeņa, absorpcijas līmeņa. Tērēt, tērēt, tērēt un darīt to arvien ātrāk. Protams, ka mēs varētu izmantot brīvos indikatorus, lai izvērtētu, cik ātri nauda tiek izlietota. Taču mums ir vajadzīgi divi indikatori. Ot, pirmais varētu būt efektivitātes indikators, otrs iespējams varētu rādīt uz rezultātiem. To jau arī norādīja, mums ir jāizmanto izvērtēšana, kontrole, mums ir jāizmanto arī ekonomiskā modelēšana problēmas eh, projektu atlasē. Šķiet, ka viss tas ir ļoti attālināti no Eiropas parlamenta, bet tas ir ļoti būtiski, jo tas sabiedrībā ir visredzamākais elements. To var redzēt gan pilsētās, gan reģionos. Vai mēs esam pietiekami spēcīgi, lai nodrošinātu, ka tiek izmantoti vajadzīgie algoritmi procedūru caurredzamībai? un vai mēs esam pietiekami spēcīgi iejaukties ātri, tad, kad eh, notiek kaut kas neatbilstošs. Šodien jau tika runāts par to, ka mēs neesam pietiekami elastīgi, neizmantojamā paraugu praksi, nereaģējam uz finanšu krīzi, pilotu projekti, izvērtēšanas kultūra, tas viss mums ir vajadzīgs. Noslēgumā Ir daudz līdzīgu jautājumu. Es domāju, ka mums vajadzētu šeit eh, likt uzsvaru uz eh, sistēmas izveidi, tās plānošanu, pēc tam mums ir jāsastāda pārbaudas saraksts. Un tad mums, ja mēs varam par to vienoties, mums ir jādomā, kā mēs varētu pārvarēt šīs problēmas. Žēns jau mums norādīja, ka mums vajadzētu atcerēties par mantojumu, kas tika pārlikts līgumā. Es uzskatu, ka mums ir vajadzīga arī reģionu loma šajā politikā. Tas dotu tikai un vienīgi pievienoto vērtību. Kohēzija ir daļa no šīs politikas. Politikas visa Eiropas aptvērums, kur ir ietvert arī reģioni. Eiropas pievienotā vērtība šai politikai, integrācijas politika, politika, kas ir tuvāka pilsoņiem, tīkli un tā tālāk. Policy. If we put it as set of benchmarks, Ja mēs nosakām šos sasniedzamos mērķus, tad eh, mēs varam izdarīt visas izmaiņas, ko, par ko es tikko runāju. Lielas paldies, pēdējais runātājs Žanmarī eh, Lūdzu. Paldies, priekšsādātājs kundze. Es nezinu, vai jūs mani varat labi saklausīt. Mikrofons man nav tieši priekšā. Es eh, gribētu uh, izteikties īsi atvēlētajā laikā. Eh, es esmu iepazinies ar jūsu draft position paper, ko izstrādājusi jūsu darba grupa, eh, ko izveidoja Reģionālās attīstības komiteja, lai aplūkot kosēzijas politiku. Un arī tāpēc, ka. Un es arī centīšos pavisam īsi aplūkot jautājumu starp Eiropas kohēzijas politiku un citām eh, politikām ko es esmu spējis uh, novērtēt savas pieredzes ietvaros uh, pasaulē. Es varu runāt par ASV pieredzi un uh, tāpat arī man ir bijusi iespēja pētīt uh, Ķīnā piekopto politiku saistībā ar reģionālo uh, politiku uh, un uzsvaru uz inovācijām. Tā tad es šeit pavisam ātri varētu dot dažus piemērus. Jūs. Point saillant Es esmu ļoti daudzus punktus no jūsu dokumentu konstatējis kā ļoti pozitīvus. Uh, jā, ir pareizi, ka nepieciešama zināma optimalizācija šajā attīstības uh, politikā reģionos. Jāraugās, kāda ir kohēzijas politika, ņemot vērā reģionu dažādību, kas ir liels, liela bagātība Eiropai, un uh, Tātad kohēzijas politika nedrīkst iet pretī šai pozitīvai dažādībai, un tāpat laikā ir nepieciešama arī pētniecība un attīstība un inovācijas tieši teritoriālajā attīstībā. Un trešām kārtām es runāšu savā pārskatā arī par reģionu pāriešanu no vienas kategorijā otrā un varbūt par iespējamo jauno reģionu grupu. Tātad par šo pirmo punktu, par uh, kohēzijas uh, politiku, kas veicinātu teritoriālo kohēziju un uh, veicinātu uh, reģionu pozitīvo uh, dažādību. Tātad Tātad šī politika nedrīkst iet uh, pret uh, to bagātību un dažādību, ko, piegādā, pie, ko piedāvā katrs uh, reģions. Otrām kārtām ir nepieciešams izmantot visas iespējamās sinerģijas starp kohēzijas politiku un sektoriālo politiku, kas tiek izstrādāta Eiropā. Un Trešām kārtām ir jāņem vērā tās saiknes, ko var nospraust starp uh, šiem izcilības centriem un reģioniem, kuri atpaliek attīstībā, un sasaistīt to visu ar uh, politiku, uh, ko izstrādā uh, reģionu ģenerāla direktorāts Interreg ietvaros, tātad, lai sasaistītu tos reģionus, kas ir uh, attīstītāki un kas ir atpalikušāk attīstības ceļā, lai varētu izmantot labo praksi un tāpat, lai varētu skatīties, kādas ir iespējas šiem atpalikušākajiem reģioniem uh, virzīties uh, uz priekšu. Otrām kārtām. Mēs parasti Ķīnu uzskatām par uh, valsti, kas ir lielā mērā ieguvusi no milzīgā eksporta, no šīs eksporta politikas. Jāsaka, ka Ķīnā šobrīd tiek izvērsta ļoti dažāda attīstības politika lauka reģionos un dažādās pilsētās, un mana pieredze rāda, ka visi attīstības elementi kas uh, ir izmantota, veicināta un atbalstīta Eiropas Savienībā, šobrīd arī tiek uh, eh, pielietota Ķīnā, nodrošinot provinču autonomiju, kuras uh, var uh, definēt savus uh, attīstības mērķus un nospraust attīstības līnijas uh, ļoti tādā dažādā veidā. Otrām kārtām, kā es teicu, es runāšu par uh, inovāciju politikas svarīgumu un par tās ietekmu uz teritorijām, uzsverot arī, cik svarīgi ir inovācija un attīstības galvenie mērķi šo teritoriju attīstībā. Tāpat laikā pasvītrojot arī to, cik svarīga loma ir tam, lai reģioni varētu varētu reali, realizēt savu uh, stratēģiju, stratēģijas 2020 ietvaros. Tātad es gribu runāt arī par mērķiem, par uh, instrumentiem, kas ļautu optimizē, optimizēt uh, kohēzijas politiku, uzlabojot uh, phasing out un phasing in procedūru. Un uh, runāšu arī par šo iespējamo jauno uh, reģionu grupu Un es domāju, ka būtu uh, prātīgi paredzēt, izveidot arī šādu jaunu uh, reģionu grupu, kas būtu tādi kā jauni re, inovācija un attīstības reģioni. Es šeit gribētu minēt divus pašreizējus piemērus, divus uh, galvenos virzienus, kas tiek atbalstīti Eiropas komisijā. Tātad no vienas puses viena iniciatīva, ko reģionu ģenerāla direktorātā ir izvērsuši. Tur ir runa par 26 uh, Francijas reģioniem. Inov reģionālās inovācijas stratēģijas jomā, un man šī iniciatīva šķiet ļoti interesanta, jo uh, būs iespējams, uh, tā teikt, izmērīt, uh, izvērtēt šo reģionālo politiku uh, Uh, stiprinot reģionus, tieši izmantojot inovācijas un pētniecības un attīstības politiku. Otrais piemērs ir uh, uzņēmumu ģenerāldirektorāta piemē, piemērs. Viņi uh, plāno ieteikt tādu kā top-up schēmu, mehānismu, uh, kas e, centīsies izmantot visas vertikālās sinerģijas starp Eiropas līmeni, nacionālo līmeni un reģionālo un arī vietējo līmeni, lai varētu veicināt šo e, attīstību. Un visbeidzot, jārunā arī par šīm horizontālajām sinerģijām starp uh, Eiropas uh, Savienības ģenerāldirektorātiem, Eiropas komisijas ģenerāldirektorātiem, tātad konkrētāk par reģionu ģenerāla direktorātu, kas izmanto struktūra fondus, un tāpat arī uzņēmumu un pētniecības ģenerāla direktorātiem, kuri ir vairāk vērsti tieši uz reģionu attīstību, inovāciju ceļā, un arī sniedzot uzņēmumu, uzņēmumiem atbalstu. Paldies, es ar to arī noslēdzu. Uh, Lielas paldies! Mums ir apmēram vēl 15 minūtes diskusijām, saka priekšādātāji. Gribēju tagad informēt tos kolēģis, kas varbūt nav informēti par to, ka mums šie eksperti būs pieejami diskusijās arī darba grupā pie, pie kohezijas politikas eh, nākotnes. Bet eh, tomēr, ja tagad kādi kolēģi vēl vēlas uzdot jautājumu, redz, ka Kurskīkungs vēlas uzdot jautājumu. Um, Kurska kungs, tad jums pirmajam arī vārds. Czy mnie słychać? Słychać. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Dziękuję. Paldies priekšādātāji. Paldies arī visiem runātājiem par prezentācijām. Tiešām tās bija lieliskas. Dažas no tām klausījos eh, internetā un dažus jau bija, tad, kad bija jau atnācis šeit, kā polis un kā viens no jaunajiem deputātiem, uzskata, ka viens no maniem pirmajiem darbiem nākot no valsts, kas pievienojas Eiropas Savienībā 2004. gadā, ir tomēr paust savas bažas, bažas, kas eh, saskan arī ar to, ko saka eksperti. Šķiet dominē tendence, ka Eiropas Savienības prioritāte ir uzsvert nova, novatorismu un jaunās tehnoloģijas. Mūsu prāt, nu, to valstu prāt, kas vairākus dučus gadu bija nogriezt no Eiropas ar dzels aizskaru un nevarēja attīstīties normālā veidā, varētu, piemēram, izmantot zināmā mērā, nu, tādu kā maršālu plānu. Un tāpēc šis uzsvers, kas tiek likts uz, uz jaunām tehnoloģijām, uh, un e, citām lietām šķiet ir tāds kā pieklājīgs veids, kā pateikt, ka līdzekļi, kas ir pieejami un ko piešķir vecās dalībvalstis, tomēr zināmā mērā ir, nu, tā ne, nepilnvērtīgi. Nu, respektīvi, tām tomēr kaut kā jā, tiem šiem līdzekļiem tomēr jānonāk ir arī pie ja vecajām dalību valstīm pa sētas durvīm. Un tāpēc kohezijas fonds, manuprāt, ir tieši tāds, jo Ko, kohezijas fondam vajadzēja pārliecināties, ka jaunās dalībvalstis ir vienā līmenī ar vecajām dalībvalstīs. Līdzīgas bažas ir saistītas arī ar Eiropas Savienības 2020. gada stratēģijas sākotnējo versiju, ko mums lika priekšā Barozo kungs. Arī tur uzsvars bija izteikti uz, ja, uz pētniecību, novatorismu un jaunām tehnoloģijām, un tas notiktu uz kohēzijas projektu rēķina, kas savukārt eh, kalpot kohēzijas mērķiem. Un es domāju, ka ar konverģenci mēs varētu pilnīgi noteikti veicināt izaugsmi un nodarbinātību, un neskatoties uz ļoti daudz plašo gūto progresu, pēdējā informācija par kohēzijas projektiem liecina, ka tiešām šīs eh, šī starpība starp reģioniem e, tomēr pieaug Eiropas Savienībā. Un beigu beigās tas var arī izvērties par tādu kā segregāciju, kas vēl vairāk pasliktinātu, tāl, vēl tālāk atdalītu šos nabadzīgos reģionus no bagātajiem. Nu, īpaši tas attiec uz tām valstīm, kas pievienojas Eiropas Savienībai pēc sešiem gadiem, jo projām šajām valstīm ir neizmantota resursi un e, to, potenciāls tos izmantot varētu stimulēt visu Eiropas Savienību, bet ja tagad vēlamies izmantot visu vienotā tirgus eh, piedāvātās priekšrocības, tad mums ir jāspēj veidot gan eh, IT, IT tehnoloģijas, cilvēku resursu izglītību un tā tālāk un tā joprojām. Un tam visam, tam visam būs vajadzīgi līdzekļi un kohēzijas prioritāte Eiropas Savienības budžetā. Bet šobrīd tas ir tā kā otrā, otrā prioritāte. Mēs Eiropas parlamentā bieži vien atbalstam uh, elastīgu kohēzijas politiku un e, domājam, protams, par to, kā labs labāk to piemērot intervences posmiem. Sastopamies ar tādām problēmām kā globalizācija, demogrāfiskās problēmas un tam līdzīgi. Un kohēzija šajā jomā ir ārkārtīgi nozīmīga stiprinot gan ekonomisko, gan sociālo koheziju, jo vairāk kā 40 gadus uh, eh, Austrum Eiropa bija nodalīta no pārējās Eiropas ar šo dzelzs priekšsturu, un tāpēc šogad attīstība nebija eh, tāda pati kā šeit. Un tāpēc mūs visu interesēs būtu pārliecināties, ka šīs valsts panāk uh, vecās dalību valsts. Un tad pēc tam Eiropas Savienība kā vienots kopums varēs tālāk spēr šo milzīgo soli uz priekšu un pievērsties jaunām tehnoloģijām un politika, novatorismu politikai. Tas, domāju, šobrīd tas būtu solis, kas spērts par ātru, pārsteidzīgi. Un tas varētu novērst tiešām pie šīs, pie šī jaunā nepatīkamā sindroma simptomas, šīs segregācijas, divu ātrumu Eiropas. Tāpēc mēs tomēr gribētu, lai šī kohēzijas prioritāte budžetā saglabājas Tātad, lai tiešām tiek izlīdzināts abas šīs Eiropas daļas. Paldies! Van Nistelroja kungs tālāk. Paldies, priekšsādātāji! Nu, sākumais jautājums, vai ir par agru īstenot pārmaiņas? Mēs jau šobrīd runājam par 2013. 2000, līdz 2020. gadu par jaunu kohēzijas politiku, tāpēc es nesaprotu, kāpēc jūs sakat, ir pārāk īstenot šādas pārmaiņas. Nē, es domāju, ir īstais laiks, kad pienācis runāt laiks par jaunu arhitektūru, jaunu uzbūvi. Bet mans jautājums ir šāds. Mums ir jauns līgums, tur tiek runāts par teritoriālo dimensiju, par teritoriālo kohēziju. Vai tas nozīmē ir jaunu pieeju? Vai mēs junā, runājam par atšķirīgu teritoriju pārdalīšanu arī starp dalību valstīm? Nu, to droši vien varbūt varētu atspoguļot arī zaļajā grāmatā. Domāju, ka teritoriālā kohēzija varētu būtisks, būt būtisks ieguldījums sasaistot vienoto tirgu, kopējo tirgu ar geogrāfisko dimensiju. Pievēršoties šīm koncentrācijām no vienas puses, nodrošināt sadarbību un saikni no otras puses. Tādu valodu runājam, es gribētu jūs dzirdēt. Un otrs jautājums. Pēdējais runātājs eh, tiešām runā par ļoti interesantām lietām. Viņš teica, ka lūk, ir vajadzīgi jauni, jauni modeļi, uh, lai nodrošinātu lielāku vērtību, kas nāktu no šīs integrētās pieejas. Vai ir veids, kā to mērīt? Jūs teicāt, ka lūk, ģenerāldirektori šobrīd eksperimentē ar jaunām metodēm, jauniem modeļiem. Nu, protams, tam jānotiek eh, saskaņā ar dalību valstu vēlmēm, bet, ja, bet vai ir arī tāda vīzija, ir vajadzīga tāda vīzija attiecībā uz lauku attīstību? Un Un ja nav, piemēram, šādas vīzijas, ja nav atbilstības pat minimāliem projektiem, kad ko tad var darīt? Jūs runājat par novatorismu, par pētniecību un izstrādi. Bet mums taču ir jādara daudz vairāk ar šīm programmām, lai viņus stimulētu, motivētu, un te mums jābūt drosmīgiem. Turklāt Mums jārod arī vēlme iesaistīties šajā integrētajā pieejā, 2020. gada stratēģijā. Mums jābūt daudz prātīgākiem, gudrākiem, ilgtspējīgākiem, ietverošākiem. Nu, sakot, ka, lūk, ja vēlaties iestāties šai te klubiņā, elitārajā klubiņā, tad jums jādara tas un tas un tas. Un tad tā, tas jautājums ir tāds, kā panākt to, kā to nodrošināt? Šāds Kelijs. Nu, pāris punkti, ko gribēju precizēt. Vienu no skaļiem, ko jūs pieminējāt sastībā ar, eh, bija šie 55%, kas ir zem 75% no IKP līmeņa, un tad šie 15%, kas ir tā citur ASV. Kā tas topografiski sadalās, un kur šie reģioni tiešām atrodas tīri teritoriāli? Vai tie ir tiešām tie nomaļākie Eiropas Savienības reģioni? Kur ir šie 15% un šie 55%, pa ko jūs runājāt teritoriju? Un es arī īsti nesapratu, jūs teicāt, ka līdzekļi netiktu pilnībā izmantoti vienā reģionā, varētu tikt ar valdības lēmumu pārlikt uz citu valsts reģionu. Jo, ja tā tas varētu notikt, tad. Uh, tad taču varētu padārdzināties šīs izmaksas, kas, piemēram, ir saistīts ar konkrētiem projektiem, un valdība, zināmā mērā, var, piemēram, uzsaistīt kaut pārspīlēm, teikt, lai, aha, lūk, tik daudz ir jau izmantot šeit, pārliksim līdzekļus tagad uz citur, vai jūs varētu precizēt šos punktus? Un vēl vienu jautājumu uzdevēju. Paldies priekšādātāji. Sako Lēničeka kungs. Es domāju, ir svarīgi pārliecināties ka jau tagad un šobrīd, eh, kad runājam par kohezijas politiku un daram to plašā mērā, mēs minam ne tikai 20, 2020. gada stratēģiju, bet atceramies arī nepieciešamību koordinēt visas politikas, ko Eiropas Savienība šobrīd īsteno, jo trūkumi tajās, protams, ir, bet pilnīgi noteikti šie trūkumi droši vien izriet arī no tā, ko jūs sakāt. Un tāpēc man tiešām ļoti iedvesmoja viss, ko jūs teicāt. Bet eh, es piekrītu arī Kurskī kungam. Man nav nekādu šaubu par to, ka mēs, kā jauna dalība valsts, piemēram, sastopamies ar zināmām problēmām, kas saistīta ar infrastruktūru, ceļu infrastruktūru, ekoloģisku raksturu problēmām. Un līdz ar to ir ārkārtīgi svarīgi eh, atcerēties, ka mēs, mēs atpalikām jau tajā uzsākuma mirklī, un mēs esam vēl procesā, kurā cenšamies panākt rietumu valsts. Ja mēs runājam šeit par 2013 līdz 2020 gadu, nu mēs nevaram gaidīt, ka mēs līdz 2013 gadam būsim panākuši rietam valsts, bet nu vismaz mēs būsim pavirzījušies uz priekšu, jā. Ir tiešām pienācis laiks dot iedvesmu reģioniem un dalību valstīm, lai tās pārliecinātos, ka, piemēram, par infrastruktūru runājot nākamajā uh, darba periodā uh, projekti risinātos daudz aktīvāk. Protams, ir izaicinājumi, ir problēma jautājumi, milzīgas problēmas pastāv, Piemēram, runājam bieži vien šajā, pa, šajā pašā telpā par tā saukto starptautisko globālo konkurenci. Ķīna ir viena no konkurentiem, ir arī citas strauji augošas ekonomikas, un tāpēc mums ir jāsaka jā novatorismam, izglītībai, jaunām tīrām, dra, vidē draudzīgām tehnoloģijām un tā. Jā, bet šobrīd skatos uz Poliju un uztraucos. Uztraucos, eh, ka varam nonākt tādā situācijā, ka mēs sāksim šo darbu darīt par vēlu, jo, kā jau teicu, mēs jau esam iepalikuši palikuši, atpalikuši, kas attiecas uz izdevumiem jaunu tehnoloģiju jomās un izglītībā, piemēram. Un tāpēc, ja mēs nesaņemsim spēcīgu atbalstu no Eiropas Savienības jau šobrīd, tad es domāju, vienā brīdī mums būs ļoti grūti panākt pārējās valsts. Un te es runāju arī ar Šļaktas kungu. Varbūt jums ir kaut kāda statistikas dati, cik lielā mērā mēs šobrīd atpaliekam no pārējām valstīm. Es atvainojos, ka man jātais, jāveido šī atšķirība, jānošķir vecās un jaunās dalība valstis, bet tas ir nenoliedzams fakts šobrīd. Cik tālu mēs atpaliekam šobrīd un kādas garantijas pastāv finanšu atbalstam šobrīd? Kāda ir šī starpība? Uh, starp abām valstu daļām. Un ko darīt, lai varētu pārliecināties, ka šīs jaunās dalībvalsts tiešām panāk eh, vecās dalībvalsts attiecībā uz jaunām tehnoloģijām un vidē draudzīgām tehnoloģijām, novatorismu un tam līdzīgi. Jo, kā jau teicu, bāžas man tiešām ir. Un, nu, diemžēl man jāsaka, man varbūt arī ir adra, eh, atbilde, jo infrastruktūra ziņā mums ir ārkārtīgi maz līdzekļu, def, līdzekļu deficīts. Un, ja runājam par pētniecību un izstrādi, tad šeit ir milzīga starpība starp. Uh, šīm valstīm. Nu, es domāju, pat trīsreiz pat eh, varētu, trīsreiz atpalikušāk. Nu, tāpēc man, diemžēl, jāpiekrīt ir Kurska kungam. Nu, tāds, tāda man doma. Un tagad priekšādātāja lūdz eh, ekspertus atbildēt uz šiem eh, izteikumiem, ko nu pat dzirdējām. Okay, uh, first of all, thank you uh, for... Pirmām kārtām paldies. Paldies par šiem izteikumiem. Ļaujiet man pievērsties pāris punktiem, kas tik teikt pirmam kārtām piekrītu tam, ko Kurskīkungs teica attiecībā uz to, ko uzsvars uz novatorismu un uh, Eiropas Savienības 2020 stratēģiju, pastāv draudi, ka šāda no augšas vērsta pieeja varētu traucēt reģionālai attīstības prioritāšu noteikšanai. Tas tika, manuprāt, arī labi atzīts Bārkara ziņojumā jo tur bija teikts, ka nepieciešama atšķirīga pieeja. No vienas puses tātad šīs Eiropas Savienības noteiktās prioritātes, līmenī noteiktās prioritātes un tad reģionālās prioritātes. Van Nīsalroja kungs, e, e, atbildot Van Nīsalroja kungam, es gribēju teikt, ka te tiek piedāvāti jauni domāšanas veidi. Piemēram, varam elastīgi veidot, nu, tādā laika skalā uh, šo attīstību. Esam redzējuši jau virzību šai virzienā attiecībā uz makroreģionu iniciatīvām, tīkliem un citām talpām, ka, kur tiek veidot šī teritoriālā sadarbība, un arī vietējā līmenī, piemēram, lūk, ir vairāki tādi gadījumi. Nacionālā, reģionālajā līmenī, Francijā, jā, Francija labs piemērs, arī Lielbritānijā ir šādi piemēri. domāju, ka svarīgi, tieši tā kā jau tika teikts, ka šīm telpām jāveidojas ar, ar pieeju, ar osmu iniciatīvu no zemākiem līmeņiem. Un tad tas, ko Kelīkungs teica par nelietot, neizmantoto līdzekļu nodošanu citiem reģioniem. Es jums piekrītu, jā, ka zinām, draudu te pastāv un pieredze mums jau ir šai ziņā, jo, piemēram, rezervju plāna ietvaros 2006. gadā rada, bija tāds, tāda situācija un toreiz tika nolemts pret šādu pieeju. Un šī izpildes rezerve tomēr tika beigās izmantot programmas pašas ietvaros. Eh, tas vienkārši pašas intervences ietvaros šī nauda tika mazliet pārdalīta. Toreiz. Žančārlu, varbūt tagad jūs vēlaties izteikties, bet lūdzu mēģiniet izteikties pēc iespējas īsāk, jo tūkiem būs jādodas prom pēc pāris minūtēm. Uh, thank you, thank you very much for. Uh, Liels paldies par šiem ārkārtīgi interesantiem komentāriem. Es gribētu minēt tikai divus jautājumus. Pirmām kārtām, kas jau tika norādīts no, to teica Van Nistelroja kungs, ka teritoriālo kohēziju mums vajadzētu uzskatīt par iespēju logu, jo mēs varam dot, tā teikt, svaigu gaisu enerģiju šai politikai. Tā ir mūsu priekšrocība. Domāju, ka teritoriālās kohēzijas uh, ieviešanas kontekstā mēs varētu domāt par jaunu dimensiju Eiropas Savienības līgumā, ne tikai tātad par, tātad ietvērt šo jauno kohēzijas uh, elementu sociālo, teritoriālo, vides un tā tālāk. Otrs komentārs sekojošs. Mums vajadzētu izvairīties no tā, kā kohēzijas politika kļūst par tādu kā geto nabadzīgajiem cilvēkiem. Tāpēc mums ir nepieciešams rast jaunu virzienu. Kohēzijas politikas smagākā kritika ir tāda, ka ir tikai trīs jomas, kurās kohēzijas politika ir tik tiešām būtiska un nepieciešama tradicionāla infrastruktūras jomā, jo joprojām ir reģioni, ir vietas, kas ir ārkārtīgi izolētas, eh, tādējādi rodas problēmas, ir nabadzīgas, ārkārtīgi nabadzīgas eh, zonas un ir nepieciešama pārobežu sadarbība, jo nav iespējams eh, risināt šo aspektu citos veidos. Tātad mēs nedrīkstam iekrist šādās lamatās un neņemt vērā šos apsvērumus. Un Žanmarī eh, droši vien par to pateiks ko vairāk, bet ja mēs varam runāt par kohēziju valsts līmenī, tad eh, tas jau ir ļoti labi. Valdības tādā gadījumā ir apmierinātas. Protams, reģionāla līmenī statistiķi var uh, izspēlēt tā teikt trikus un uh, it kā radīt kaut kādu ainu, tādu vai savādāku Eiropā, Un arī valstīs pašās mēs redzam, ka ļoti strauji palielinās reģionālās attīstības atšķirības, un tas ir kritiski svarīgi. Jautājums ir tāds, vai tā ir mūsu problēma vai nē? Really Mums tik tiešām ir viena minūte palikusi katram, pār, katram pāriem runātājiem. Mums viesim paldies. Par reģioniem runājot. Eurostat jaunākie dati, un tas nav nekāds izgrunājums no manas puses, rāda, ka reģionu zem šiem 65% no IKP ir 68 Eiropas Savienības 27 valstīs, no kuriem 20 ir vecajās 15 un 48 12 jaunajās dalībvalstīs. Tātad 68 kopumā. Uh, 65 līdz 100 procenti ir 67 uh, eh, reģionu NAC 2 reģionā, tātad čet, uh, 80% no 15 vecajām dalībvalstīm, 4 ir uh, eh, 12 jaunajās, tātad 81 reģions no 271, tātad 30% no nu, zem šī 65% līmeņa un uh, starp uh, 65 un uh, 100, tātad kur tomēr šis sniegums ir diezgan uh, limitēts, ir 101 reģions, tātad 90% uh, vecajās uh, dalībvalstīs un 3 jaunajās uh, dalībvalstīs. Tātad tas nozīmē, ka ir 104 reģioni, kuri atrodas tādā ļoti vidējā situācijā. Paldies, pavisam ātri pēdējiem ekspertam vēl vārds. Es gribēju teikt dažus vārdus par pārobežu sadarbības nepieciešamību, kas nepieciešama attālākajiem reģioniem. Tos nedrīkstētu atstāt malā. Paldies, tas ir viss. Paldies, un es eh, ķeros pie pēdējā darba kārtības jautājuma, pirms es eh, pateicos mūsu eh, respekt, ekspertiem, un tas ir informācija par koordinātoru sanāksmē pieņemtiem lēmumiem. Pirmkārtām mēs esam piešķīruši ziņojumus priekšsēdētāja tika apstiprināta atzinuma sagatavošanai par Madeiras no Sorašas ziņojumu par pakalpojumu direktīvas ieviešanu atzinumu izstrādā liberāļa grupa par eh, pētniecības ietver programm, programmas eh, izvērtējumu atzinums tautas partijai, tāpat mēs esam vienojušies, eh, koordinātori iedonosināja, ka lēmums līdz pirmdien pulksten sešiem pēcpazienā jāpaņem lēmums par to, vai prasīt vai neprasīt pašu iniciatīvas ziņojumu par turpmāko kohēzijas politiku, kā jautājumu plenārs sēdes debatēm oktobra sesijā. Tāpat mēs esam vienojušies piešķirt septiņus ziņojumus, pašiniciatīvas ziņojumus. Es runāju sešus uh, vien, un vienu ieviešanas ziņojumu par, uh, 20, par 2010. gada stratēģiju. Sociāldemokrātiem ir piešķirt ziņojums par sinerģijām starp struktūra fondiem. Demogrāfiskās izmaiņas ir vēl viens ziņojums, kas ir piešķirts uh, sociāldemokrātiem par uh, līdzekļu apsorpcijas problēmām, ALDE ziņojums un uh, Uh, ICR ziņojums saistībā ar pilsētu uh, zonām, tātad kolēģi no zaļo grupas, arī viņiem ir piešķirts uh, ziņojums. Vēl viens ziņojums, kur tēma nav nozīmēta, tātad par precīzi par tēmām un ziņojumu nosaukumiem, atzinumu nosaukumiem mēs to jums nosūtīsim. Tāpat gribētu teikt, ka mēs esam vienojušies runāt par jautājumu par sankciju mehānismu, par priekšlikumu no Alda grupas, Tas eh, tiks izskatīts vienā no mūsu turpmākajām sanāksmēm, un uh, mutiskais jautājums par Toledo sanāksmi, Toledo padomu sanāksmi, mēs pieņemsim lēmumu nākošajā sanāksmē jūnijā. Tātad es pateicos visiem par šo ārkārtīgi auglīgo un eh, bagātīgo sanāksmi. Īpaši gribu pateikties mūsu ekspertiem, kurus jūs arī vēlāk šodien vēl satiksiet un redzēsiet. Tātad mūsu sēde ir. Uh, slēgta. Pateicos arī tūkiem.